Bene, se gentilmente prendete posto possiamo iniziare il nostro incontro. Godātie deputāti, saka priekšādātās, grib lūgt visus ieņemt vietas, tā lai mēs varam salīdzinoši savlaicīgi sākt, lai gan ne visi varbūt šobrīd ir ieviedušies. Bet, nu, ja vēlamies ievērot savu laika grafikā, noties darba kārtībā, tad mums tomēr darbs jāsāk. Gribu jums eh, pastāstīt, ka mūsu vidū šodien ir viesis, un viņš ir atnācis laikā, tas ir Īlers Meta. Viņš pārstāv šeit savu valsti, Albāniju, un gribēja viņu apsveikt un viņa valsti saistībā ar to milzīgo progresu, ko viņi guvuši reformu procesā. Valstī norisināšās ļoti interesanta veida attīstība, ir um, stiprināts tiesiskums, veiktas ekonomiskās reformas. un, protams, gaidām arī tālāku pozitīvu virzību, it īpaši attiecībā uz pārvaldību, tieslietu iestādēm, maz plašsaziņas līdzekļu brīvību tiesiskumu un tam līdzīgi. Jāsaka, tiešām attīstība līdz šim bijusi ļoti pozitīva, un mēs vēlam šādu pašu pozitīvu virzību sagatav, saglabāt arī turpmāk. Kā jūs zināt, tad Albānija nebija starp tām valstīm, kas iekļāvās pirmajā vilnī vīzu atcelšanas režīmu uh, sarunās, uh, kas noslēdzās pagājušajā jūlijā. Toreiz uh, šai pirmajā vilnī iekļāvās Serbija, Melnkalne un bijusī Maķedonijas republika, bijusī Dienaslavijas republika Maķedonija bet kopš šī laika jāsaka, Albāna ir guvusi milzīgs panākums, tā ir atrisinājusi virkni jautājumu, kas eh, bija nepieciešami, lai, kas bija nepieciešams, lai gū, noslēgtu vīzu atcelšanas režīma nolīgumu. Nu, un, eh, protams, Albānija jau kopš šī vēlēšana, kopš pēdējo vēlēšanu sākuma tika raksturota ar to, ka valdībā bija sociāla opozīcija, tāds bija šis vēlēšana rezultāts. Un jāsaka, abi šīs valdībā sošās puses nav spējušas rast kopēju pamatu. Jāsaka, tam ir bijis diezgan negatīva ietekme uz valsti un tās attīstību. Kā arī uz reformu politiku. Tātad pastāv tāds zināms konflikts, kas eh, diskreditē gūto attīstību. Un tāpēc mēs, godātais Metas kungs, vēlam uzk vēlamies uzklausīt jūs. Varbūt jums ir kādi pozitīvi vārdi mums sakādi, un tāpēc bez jebkādas tālākas vilcināšanās došu jums vārdu. Thank you very much. Liels paldies, saka Metas kungs, godātais priekšsādātā kungs Albertīnī kungs, godātie deputāti. Man ir ārkārtīgi liels prieks būt šeit, jūsu priekšā, tikai divas nedēļas pēc tam, kad premjerministrs izpildīja M Eiropas komisijas aptaujas, sniegtu aptauju. Šis dokuments tika sagatavots ar augstu atbildības sajūtu un profesionālitāti no mūsu administrācijas puses un liecina par mūsu ieguldījumu par mūsu nopietnību un to, kā tā, šai darbā iesaistīšas arī pilsoniskā sabiedrība un citas ieinteresētās puses. Mēs esam apņēmušies izpildīt pēdējos atlikušos kritērijus, kas noteikti ceļu kartē attiecībā uz vīzu atcelšanas režīmu. Mēs šo procesu skatām par ārkārtīgi svarīgu, tas nozīmīgs mūsu pilsoņiem un mūsu valstī. Uh, Tas nepieciešams, lai mēs varētu saglabāt cilvēku cieņu. Mēs kādreiz bijām viena no vadošajām Eiropas valstīm, nu un šobrīd grasamies e, pieņemt ļoti pamatotu, svarīgu lēmumu, lai dotu mūsu pilsoņiem tiesību bez vīzām ceļot Schengens zonā. Šai kontekstā gribu izmantot šo iespēju lai paustu mūsu pateicību jums un Eiropas parlamentam kopumā par to atbalstu un pamudinājumu, ko sniedzāt mums ceļā uz šo kritēriju izpildi, kur rezultātā mēs eventuāli nonāksim pie vīzu režīma atcelšanas visai Albānijai. Jūsu ieguldījums tagad kļūst arvien nozīmīgāks, un tas ir pilnīgi neaizstājams, ņemot vērā, ka spēkā ir stājies Līsabonas līgums un līdz ar to Eiropas parlaments ir pilnā mērā iesaisties lēmumu pieņemšanas procesā. Nu, tādā veidā atzīstam, ka lēmums ir svarīgs ne tikai mums, bet arī jums, kā Eiropas pilsoņu pārstāvjiem, un tāpēc gribu ar jums padalīties, pastāstot par to, kādā veidā esam guvuši panākumus, un vēlos to darīt Eiropas ko integrācijas kontekstā. Jūs noteikti saņemsiet drīz novērtējumu ziņojumu no komisijas par šiem kritēriju izpildu, un droši vien daži no jums jau zināt, ka rezultāti, kā jau to pieredzējāt savu apmeklējumu laikā Albānijā, ir dažādi. Albānija ir guvusi būtisku panākumu nodrošinot uh, ceļojumu dokumentu drošības jautājumos pēdējie skaitļi liecina, mums ir izdevies sasniegt vairāk, izdot vairāk kā 6000 biometrisko pašu un vairāk kā 2 miljonus ID identitātes karšu. Uh, Ir izveidots digitalizēts reģistrs, ir um, centralizēta informācijas sniegšanas punkta, un katram pilsonim šobrīd ir pastāvīgs identifikācijas numurs. Albānija ir guvusi būtisku progresu. Um, arī robežu pārvaldē un imigrācijas pārvaldē esam uzveidojuši augstāku drošības līmeni pie robežām, izveidojuši biometriskos pārbaudas datus, um, viens pieturas pārbaudas, veikta būtiska apmācība mūsu robežu sargiem, Tam papildus ir nākus nacionālā stratēģija un rīcības plāns, tā visa rezultātā mēs nonākuši pie integrētas robežu pārvaldes. Albānijas varas iestādes pilnībā un efektīvi sadarbojas, lai strādātu pie atpakaļ uzņemšanas nolīguma izpildes. Tākamais bloks - sabiedriskā drošība un iekšējā drošība. Albānijas varas iestādes ir palielinājušas spēkus, lai cīnītos pret noziedzību, pret nelegālo kontrabandu, pret organizēto noziedzību ir pieņemti ļoti būtiski tiesību akti, un te gribu īpaši uzsvert likumu par pilsonisko konfiskāciju, jo uh, to attiecībā uz tiem īpašumiem, kas, konfis, kas ko, identificēti organizētās noziedzības rezultātā. Tā visa, rezultā, tā visa mērķis ir spēt uh, nogriezt jeb kādu noziedzības finansējumu. Ir izveidots arī valsts rīcības plāns korupcijas novēršanā. Tas tiek šobrīd īstenots un skaidri liecina, ka jau izmeklēto korupcijas gadījumu skaits ir pieaudzis. Tostarp eh, daudz gadījumu attiecas arī uz augstākā līmeņa ierēģiem, un daudzos gadījumos tiesnešu uh, imunitāte arī tikus atcelta. Tālāk turpinām cīnīties ar stratēģijas palīdzību pret narkotikām, pret uh, to kontrabandu, un teritorija, kur līdz šim uh, narkotikas tikušas audzētas, tiek arvien vairāk uzraudzīti. Ir bijis ļoti laba sadarbības ar dažādām aģentūrām, policijas spēkiem. Kā visa rezultātā vēlamies veiksmīgi un ilgspējīgi rēģē, realizēt mūsu stratēģiju. Rīcības plāns par Romu integrācija sabiedrībā arī tiek šobrīd īstenots. Ir pieņemts arī likums par aizsardzību pret diskrimināciju, un šis likums ir ļoti būtisks solis uz priekšu šajā jomā. Ir arī noteikts atsevišķs atbildīgais, tā kā to paredz tie, likums un uh, parlaments, jurdi, parlaments juridisko komiteja ir šo cilvēku izvirzījusi un parlaments drīz to arī apstiprinās šajā matā, kas attiec uz izteiksmes brīvību, uz runas brīvību. Albānijas republika ir spērus nepieciešamos, so, nepieciešamos soļus, lai vērstos pret apmelošanu un tam līdzīgiem noziegumiem. Kas attiec uz ekonomiskajiem kritērijiem, Albānija ir pavīzījusies tumšāk pie, uh, funkcionē, pie, pie funkcionējušas ekonomikas statusa. Ir saglabāta attīstība, neskatoties uz globālo finanšu krīzi. Pagājušā gada laikā Albānijas ekonomika joprojām bija pozitīva izaugsme, tādā veidā demonstrējot, ka tā ir ļoti būtiska, svarīga tautsēmniecība un ka 2000, 2009. gada izaugsmas procenti bija apmēram 4, eh, izaugsme bija apmēram 4% apmērā. Mēs veidojam starp sevienojums arī enerģijas jomā tā, lai kļūtu par neatraujamu eh, sastāvdaļu visā reģionā. To pašu var teikt arī, piemēram, par ceļa infrastruktūru, kas ir uzlabojusies visā valstī, un strateģiskais mērķis Albāniju sasaistīt ar tās kaimiņu valstīm, ar tajos esošajiem, tajās esošajiem tirgiem un tam līdzīgi. Mēs tā īstenojam savu reģi, reģionālo politiku, un Albānija ir tādā veidā būtisku uh, nozīme piešķir nepieciešamai īstenot mierīgu situāciju, mieru, labvēlīgu līdzās pastāvēšanu visā Balkānu reģionā. Un tas iespējams tikai ar komunikācijas palīdzību. Vēlamies palielināt sadarbību starp tautām šajā reģionā, gan akadēmiskās aprindās, gan pilsoniskajās aprindās. Mums vienam otru labāk jāiepazīst un jāspēj atrisināt un aizmirst pagātnes problēmas. Albānija ir izcils attiecības ar visiem, visām tās kaimiņu valstīm, ar visām valstīm šajā reģionā. Un līdz ar to eh, šīs attiecības ar arvien tālāk uzlabojas arī ar Serbiju, jo mēs uzskatām, ka reģionālā sadarbība un integrācija ir būtiska, lai varētu pātrināt visu reģionu integrāciju, tostarp arī Albānijas integrāciju. Mēs zinām, kāds ir mūsu stiprās uh, vietas, kādas, bet tepat laikā nenoliedzam, ka pastāv joprojām arī problēmas. Zinām, ka neesam perfekti, zinām, ka mums jāturpina darbs, jādara tas kopā, lai izpildītu Eiropas noteikto ceļu karti. Albānijas valdība tepat laikā ir paudusi vēlmi un apņēmību turpināt darbu, uzņemties atbildību eh, gan par negatīvām, gan par pozitīvu virzību, ņemot vērā to, ka nepieciešams eh, arī izkļūt no pašreizējās politiskās situācijas. Vairākums šobrīd vēlas iesaistīties, eh, parlamentā vēlas iesaistīties ar uh, ar eh, visām pusēm dialogā par to, kā nodrošināt konstitūcijas ievērošanu valstī, kā ievērot būtiskos eh, pārvaldības principus. Eh, ir piedāvājis opozīcijai, tās priekšstādātājai, izveidot parlamentāru izmeklēšanas komiteju, un esam šai saistībā ierosinājuši izvērt, izveidot tādu izmeklētāju prokuroru komandu, kas tad izskatītu visus tās apsūdzības, ar ko nāk uz klajā opozīcija, tā lai nodrošinātu pilnīgu vēlēšanu procentu pārskatāmību. Albānija ir demokrātiska Eiropas valsts, tā ir NATO locekla, un tā ir paredzējusi kļūt arī par Eiropas Savienības dalību valsti, un tāpēc, protams, vēlnieks nodrošināt augstākā mērā konstitūcijas ievērošanu un tiesī, ties, tiesību sargājošo iestāžu neatkarību. Protams, ka parlaments un politika nekādā veidā nedrīkst iejaukties tiesu lēmumos. Un, protams, ka opozīcija ir tiesības vērsties pie konstitucionālās tiesas, kā arī pie komisijas, un mēs respektēsim šo opozīcijas partijas eh, tiesības. Mēs grasamies parlamentu iedvaros eh, sadarboties, bet sociālistu atteikšanās sadarboties ar mums parlamentā ir pretrunā konstitūcijai, un tas ir iet pretrunā arī mūsu virzībai uz Eiropu. Turklāt esam piedāvājuši opozīcijai uzņemties vadošo lomu reformās attiecībā uz vēlēšanu likumu, attiecībā uz gaidāmajām vēl, vēlēšanām, tā lai tas būtu pamatā ar uh, um, EDSO un citām rekomendācijām. Gribētu jums garantēt, uh, ka mūsu valdība turpinās strādāt pie atvērta, atklāta dialoga ar opozīciju. Jo mēs esam pārliecināti, ka tas ir vienīgais veids, kā virzīties uz priekšu un kā veicināt Eiropas integrācijas darba kārtību. Un tā, tas, protams, ir mūsu visu mērķis, un tas ir mērķis visiem albāniešiem. Paldies! Esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Grazie, Paldies, ministra kungs! Referentam par Albāniju tagad dodam vārdu lūdzu. Paldies, priekšsēd! Sirsnīgi sveicam! šeit Metas kungu, e, valdības vadītāju vietnieku mūsu komitejā. Nesen es pats viesojos Albānijā, gatavojot ziņojumu. Man bija iespēja detalizēt sarunas veikt ar e, valdības, prezidentūras pārstāvjiem, e, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Esam guvuši tādu vispusīgu skatu, un par to arī pēcpusdienā runāsim. Un es gribētu piekrist Metas kungas sacītam. Uh, ka ir paveikts liels darbs attiecībā uz modernizāciju, reformām Albānijā. Tas ir apsveicam un atzīmējam. Albānijas iestāšanās perspektīve, kā arī Rietumbalkānu kopumā iestāšanās perspektīva, ir stimuls reformu enerģiskai virzīšanai, Un Albānijas politiskie spēki to izjūt arī tieši tā. Arī no Eiropas parlamenta viedokļa raugoties ir ļoti svarīgi, lai situācija kopumā virzītos pozitīvā virzienā. Tātad valsts iestādes nedrīkst tikai es atvainojos, es iestādes nedrīkst tikai kontrolēt e, padarīto, bet e, tai, tām ir arī jāatbalsta, jāatvieglo Albānijas centieni, e, jāatbalsta valsts kopumā. Nu, cik tālu tad mēs esam procedūrā pavirzījušies? Kā ir ar reformām, kā ir ar konkrētiem atsevišķiem jautājumiem? Situācija tomēr ir sarežģīta, tā nevar turpināties, jo parlamenta darbs ir paralizēts. Dialogs patiesībā tāds īsts nemaz nav, bet uh, puses nespēja sarunāties viena ar otru. Ir savi iesīkstējuši viedokļi, bet uh, būtu taču jādomā par tautas dotu uzdevumu, par konstitūcijas dotu uzdevumu, šādas uh, domstarpības atrisināt uh, parlamentārā ceļā. Tādēļ es ceru, ka risinājums drīz varēs tikt atrasts, situācija normalizēsies un politiskie spēki varēs atkal pievērsties konkrētu problēmu risināšanai. Piekritīšu arī Metus kungu sacītam par to, ka valsts virzas tiesisks valsts virzienā un ir spērts šajā ziņā būtiski soli, korupcijas problēmas tiek risinātas, narkotirdzniecības. Tagad ir ļoti būtisks jautājums tāds, ko vajadzētu arī apzināties Albānijas valdībai un politiskiem spēkiem, pār implementāciju, par piemērošanu praksē tieši tai piemīt izšķirošu nozīmi. Un līdz ar to arī, arī savu komentāru noslēgšu. Arī mums vajadzētu uz to īpaši eh, vērst savu uzmanību. Tātad būsim atbalstītāji, nevis tikai kontrolieri, un palīdzīsim eh, Albānijai praksē piemērot eh, reformas. Paldies Huntis kungam. Tagad dosim vārdu kolēģim Kukanam, kurš vada Albānijas delegāciju. Trīs minūtes. Paldies priekšsēdētājiem pa, eh, arī es sveicu šeit Albānijas ārlietu ministru, ministru prezidentu vietnieks, sveicu jūs un Albāniju galvenokārt divu iemeslu dēļ. Jūs esat iesnieguši pirms iestāšanās aptaujas anketu un Albānija kopumā ir veikusi lielu progresu vīzu liberalizācijas virzienā. Es, biju, es biju viens no tiem deputātiem, kas nesen apmeklēja Albāniju, un mēs redzējām, ka uh, tiešām uz vietas darbojās šīs tehniskās iekārtas, kas ir nepieciešams. Nav šaubu, ka Albānija ir spērusi uz, būtisks, eh, uz priekšu būtiskus soļus ceļā uz Eiropu. Un tomēr mēs vērojam tagad sastingumu politikā, Eh, sociālisti boikotē parlamenta sēdes, un tas apdraud šo procesu ļoti nopietni. Ministra kungs, tādēļ es gribētu jums jautāt. Droši vien Albānijai ir jāpieņem zinām likumdošanas pakotni vēl, lai virzītos integrācijas virzienā, bet eh, acīm redzot, to arī nevarēs izdarīt bez opozīcijas pārstāvju balsīm. Kā jūs gatavojaties šo problēmu risināt? Varbūt jūs par to varētu kaut ko pateikt. Neapšaubām, jo drīzāk politiskā konfrontācija var tikt atrisināt, jo labāk tieši no valsts interešu viedokļu raugoties. Un es domāju, ka problēmas būtu jārisina demokrātisko institūciju ietvaros, un to lēmumu būtu arī visām pusēm jārespektē. Pirmdien, otrdien būs parlamentārās stabilizācijas un asociācijas komitejas pirmā sanāksme, un tā būs ļoti nozīmīga pieredze Albānijas deputātiem, jo mājās viņi daudz laika nepavada kopā parlamentā. Šeit viņiem nāksies septiņas stundas pavadīt eh, kopā eh, sarunās. Uh, pie pusdiengalda, pie vakariņgalda. Es ceru, ka visi to pārdzīvos eh, pie labas veselības un tas dos tādu pozitīvu stimulu arī eh, sadarbībai nākotnē. Ministra kungs, pēdējais, par ko es gribēju izteikties, reģionālās sadarbība. Un jūsu valsts iesaistajā šajā ziņā es gribētu uzteikt Albāniju. Mēs esam pamanījuši, ka Albānija ļoti aktīva. Jūs esat atcēluši uh, lielākai daļai reģionu valstu vīzu prasības, Par to jums pienāks uzslavu. Un gribētu jums jautāt, vai jūs gatavojat vēl arī tālāk soļus šajā virzienā. Paldies! Paldies, eh, Kukāna kungs! Tagad dosim vārdu kolēģim Dužānam, drošības un aizsardzības apakškomitejas vadītājam. Paldies, priekšsēd! Vicepremjerkungs, ārlietu ministra kungs, Sākšu ar pateicības un apsveikumu vārdiem par jūsu valdības darbu visās jau jūsu pieminētās jomās. Progress ir acīm redzams, rokām taustams, Albānija atrodas uz laba ceļa, parlamenta darba boikots no opozīcijas puses, protams, nav pieņemams. Un tagad eh, vēlreiz eh, pievērsīšos reģionālās sadarbības jautājumam jūs valdība un arī jūs pats, e, jums piemīt svarīga e, loma šajā procesā, situācija ir un paliek sarežģīta, un tagad ir jāstrādā stabilizācijas nākotnes perspektīvu radīšanas virzienā. Nesen jūs viesojāties Serbijā. Man interesētu, kā veicās jūs sarunās šajā valstī kāda rezultāta bija un kā jūs vērtējat situāciju bijušajā Dienvidslāvijas republikā Maķedonijā, īpaši attiecībā uz Albāņu izcelsmes iedzīvotājiem. Sarunas ar NATO un ES ir iestrēgušas šīs valsts sarunas, un jūsu nostāja bijusi konstruktīva un mērena. Man tāpēc interesētu jūsu vērtējums par šo situāciju. Paldies Danžāna kungam, un tagad dosim vārdu ārlietu ministram Metam. 5-6 minūtes eh, atbildēt uz izteiktiem jautājumiem. Eh, nesākšu šeit ar tādu garu izklāstu par mūsu nesenajām vēlēšanām, bet eh, varbūt tādu īskopsvilkumu. Divu desmit gažu laikā pirmo reizi um, vēlēšanu komiteja visas eh, vēlēšana procesā iesaistītās iestādes eh, bija opozīcijas lielā mērā tātad veidotas, un mēs no valdības puses to visu arī atbalstījām. Otrakārt, valdības, eh, es negribu jau īstenībā atkārtoties, bet tas tomēr jāsaka, tās bija vislabākās no juridiskā viedokļa, no tehnoloģijas viedokļa. Katra uh, Atsevišķā balss e, tika uh, izskaitīta un pārbaudīta no novērotāja puses. Uh, opozīcijai bija 50-50 pārstāvniecība visur, sociālistu partijas pārstāvi, visi ir apstiprinājuši rezultāts visā valstī. Viņi e, ir pacēluši tagad daudzas jautājumas, izteikuši šaubas par pēdējo vēlēšanu norisi. Vai, vairākums ir darījis visu, kas ir tā spēkos. Viņi patiesībā gribēja parlamentārās komitejās uh, iegūt vāru. Pat, parasti tas ir parlamentu vairākumu. Nē, mēs pat piekritām viņam. Viņi gribēja priekšsēžamat, mēs piekritām. Viņi grib veikt plašas izmeklēšanas. Uh, izmeklēšanas komiteja var sākt uh, savu darbu kaut šodien, ja viņi vēlas. Visas viņa prasības mēs esam izpildījuši, vai teikt. Viņi vēlas uh, pārskaitīt visas balsis, visas vēlēšana urniņas. Bet mums bija uh, vēlēšana komitejas darbs, un katrs uh, vēlēšana komitejas pārstāvs tika apstiprināts ar opozīcijas vadītāju piekrišanu. Uh, mēs sakam, tas patiesībā apdraud pat uh, tiesu neatkarību, un mums ir konstitucionāls tiesas spriedums bijis par parlamentu izmeklēšanas komitejām, eh, kad arī tie var izmeklēt visu ko, bet netiesas spriedums. Tā tad šī ir sakanā līnija. Ja konstitucionālās prasības ir izpildīts, jā, visu var izmeklēt, lūdzu. Eh, un viņi pat var vērsties pie Venecijas eh, komisijas, kas nav Albānijas institūcija, bet tā ir ticama institūcija, kas mums ir sniegusi uh, laba ekspertīze eh, valsts konstitūcijas izstrādē, kā arī tālāk. Un tomēr viņi to nemaz nedara. Kāds tagad ir risinājums? Nu, jūs visi varat to jautāt. Risinājums ir tāds, ka uh, izmeklēšanas komisijas sāk darbu šodien vai labrīt un veic savu izmeklēšanas darbu. Viņi daudz jautājumus pacēluši un šajā laikā sociālistu partija uh, var vērsties konstitucionāla tiesā vai Venecijas komisijā. Un tajā brīdī, kad uh, mums būs šo iestāžu atzinums, tas tiks respektēts. Lūk, situācija. Piekrītu. Godātā deputāta viedoklim. Eh, par to, ka ir jāpieņem zināmi uh, likumi Albānijā ar kvalificēto vairākumu, un kā to paveikt. Jā, Eiropas integrācijas process nav veicams valdībai vien, ja opozīcija neizjūt eh, savu atbildību par šo procesu. Nu, tad tas eh, liek apšaudīt eh, šīs opozīcijas deklarētajās vērtības, jo ES integrācija ir mērķis ne tikai Albānijai kā valstī, bet esmu pārliecināts Albānijai kā, Albāņiem kā tautai. Tikai ES integrācija Albānijas un visu pārējo uh, uh, valstu integrācija Eiropā, uh, kurā Albāņi dzīvo šajā reģionā, uh, palīdzēs dzīvot Albāņiem, uh, sadzīvot kopā zem ES, uh, tā sakot, lietas sarga ar visām pārējām valstīm šajā reģionā. Un opozīcijai būtu jāuzņems savu atbildība. Tādēļ ir nepieņemami tas, ka premjerministrs uh, tajā dienā, kad viņš iesniedza atbilžu anketu, jautājumu atbilžu anketu Eiropas komisijai, eh, opozīcijas vadītājs personīgi aicināja tautu uz nemieriem. Kāpēc? Kāds vēstījums, kāds mērķis? Albānijas tauta. Viņai ir apnikuši šie boikoti, šie draudi, eh, vārdarbības draudi un tam līdzīgi. Vēstījums ir tiešām nepareizs, un mēs vēltos, lai opozīcija pārdomā savu nostāju pēc iespējas drīzāk. Mēs esam gatavi strādāt ar viņiem kopā, eh, rast risinājumu, bet nav pieņemams tas, ka viņi mēģina paņemt kā gūstekni valsts kopumā, valsts stabilitāti, tiesiskumu un valsts nākotni kopumā. Tas Eiropeisko nākotni. Es personīgi esmu apņēmības pilns darīt visu, kas ir manos spēkos, un es domāju, ka arī va, uh, parlamentāras vairākums kopumā. Bet viņiem būtu jāizrāda atbildīgā, konstruktīvāk nostāja, neaizmirstot, ka nacionāls intereses tomēr būtu jāstāda pāri personīgajām interesēm. Nu, es pat nezinu, ko mēs vēl vairāk varētu darīt, bet ja mēs nerespektējam tiesu spriedums, tas ir vissliktākais vēstījums, ko mēs varam dot attiecībā uz savas valsts nākotni. Tas nestiprinās tiesiskumu. Tas tikai uh, atsevišķu politiķu ego stiprinās. Runājot par reģionālo sadarbību, Mēs eh, ļoti vēlamies sadarboties ar visām rajām valstīm, tieši tādēļ arī es nesen eh, atrados oficiālā vizitē Serbijā, un mēs vēlamies virzīties uz priekšu. Protams, mūsu viedokļi ir ļoti atšķirīgi attiecībā uz nesen izveidoto Kosovas valsti un tās statusu, bet mēs abi uzskatām, ka Kosova arī būs nākotnē Eiropas Savienībā un ka mums būtu jāuzlabo divpusējā sadarbība, lai veicinātu stabilitātu un mieru mūsu reģionā kopumā un Eiropas integrāciju Serbijas, Albānijas un visu reģionu kopumā. Tieši tādēļ mēs esam um, gatavi uh, virzīties uz priekšu arī savās attiecībās ar Serbiju, jo mūsu valstī ir izcils attiecības ar visām reģionu valstīm, un tieši tādēļ mēs arī uh, vienpusīgi esam atcēluši vīzu režīmu Serbijas pilsoņiem pirms nedaudz dienām, un mēs ceram, ka Serbijas varas iestādes pieņems arī e, tādu pašu lēmumu drīzumā. Mēs cenšamies reģionālu sadarbību uzlabot īpaši cīņā pret e, cilvēku tirdzniecību. Tā ir problēma visam reģionam. Ir bijis progress, bet mums vajadzētu savus centienus vienam ar otru sadarbību uzlabot un arī ar Eiropas Savienību. Tas arī tikai uzlabo mūsu uh, ticamību iepretim ES iestādēm, runājot par vīzu procesu liberalizāciju un citiem soļiem. Runājot par Maķedoniju, mēs vēlētos uh, pozitīvāku eh, klimatu valstī kopumā, redzēt vairāk progresu attiecībā uz Oridas norīgumu, nolīgumu implementāciju. Mēs esam ļoti interesēti tādī, lai šī valsts pēc iespējas drīzāk kļūtu par NATO dalību valsti un virzītos uz priekšu Eh, savās attiecībās ar Eiropas Savienību, un mēs vienmēr aicinām Albāņu eh, sabiedrības vad, līderiem būt konstruktīviem, būt pacietīgiem un strādāt demokrātisko, šīs valsts demokrātisko iestāžu eh, ietveros. Paldies par uzmanību. Grazie, signor ministro. La parola all'onorevole. Paldies, ministra kungs. Vairs nākamajam runātājiem. Paldies, priekšsēdētāji! Liels prieks uzņemt ministra kungu pie mums. Jāsaka, šī viedokļa apmaiņa ir ļoti noderīga un gribētu jūs sociālistu un de demokrātu vārdā sveikt sakarā ar tiem panākumiem, ko jūsu valdība pēdējā laikā ir panākusi. Pirmām kārtām vēlētos teikt, ka jebkāds pozitīvs solis vai pozitīva attīstība vienā no reģiona valstīm sniedz labumu visam reģionam, jo bieži vien uz reģionu skatās kopumā, tādēļ ik viens šāds progresa gadījums ir pozitīvi vērtējums visā reģionā. Tādēļ liels prieks, ka jūs uh, uzlabojat attiecības ar pārējām reģiona valstīm, un tas lielā mērā palīdz arī jums. Vēlētos jau īpaši uzsvērt, ka šogad, pat ja tas nāk nedaudz novēloti, Albānija tā, tā tiks iesaistīta vīzu liberalizācijas režīmā, un tas ir arī pozitīvs solis no Eiropas komisijas vai Eiropa, un Eiropas parlamenta puses, un tas vairos optimismu saistībā ar Eiropu, un mēs gribētu izmantot uh, Albānijas pilsoņu optimismu, lai varētu turpināt uh, pildīt reformas, panākt progresu un tādējādi ātrāk nonākt Eiropas Savienībā. Tomēr mums vajadzētu ņemt arī vērā, ka sagatavošanās dalībai nav tikai administratīvs jautājums. Te ir jārunā arī par politiskiem jautājumiem, un visiem valsts pilsoņiem vai vismaz vairumam pilsoņu vajadzētu šo soli atbal atbalstīt. Tādēļ notikumi pēc Albānijas vēlēšanām rada bažas, protams, ka komentējāt šo situāciju, bet es jums gribētu teikt, ja Rāma kungs būtu jūsu vietā, tādā gadījumā stāsts, ko mēs dzirdētu, būtu pilnīgi savādāks, bet tikpat pārliecinošs. Mēs, protams, nevēlamies iejaukties jūsu iekšējās attiecībās, tomēr mēs gribētu, lai šīs problēmas tiek atrisinātas, un katru reizi, kad ir šāds konflikts, kad ir šādas pretrunas, mēs nevaram vainot tikai vienu pusi. Tādēļ mēs patiešām ceram, ka abām pusēm izdosies panākt kompromisu šajā pol politiskajā dialogā, un konflikts būs galā cik ātri vien iespējams. Es vēlētos jums lūgt nedaudz komentēt to, kā jūs redzat nāk, tātad nākošos soļus, kādi ir nākošie soļi. Kāds jūsuprāt ir risinājums šai situācijai Albānijā, kas patiešām rada bāžas? Un jāsaka, ja situācija turpināsies, tad tas varētu sabojāt jūsu iespējas uh, pēc iespējas ātrāk iesaistīties Eiropas Savienībā. Paldies! Paka kungam lūdzu vārds ēnu referents atzinumā par uh, Albāniju. Paldies, ārlietu ministra kungs, ka esat šodien šeit. Mēs pēdējo desmit gadu laikā esam jau daudz kārt tikušies, jūs kā ministra prezidents, kā opozīcijas pārstāvis, un atceros mūsu pēdējo tikšanos ar delegāciju, kur jūs ļoti noteikti Uh, uzstājāties pret vēlēšanu likumu, ko toreiz Berīša bija izstrādājis kopā ar opozīcijas vadītāju, un tagad jūs pilnīgi atbalstiet toreiz pieņemtos lēmumus attiecībā uz vēlēšanu likumu, un viens no tiem, kas pār to cīnījās, pret to cīnās kā pret veidzirdamām. Mm, kaut kā nesaprotami nespēja stādīties priekšā, ka var būt tādas lietas, kas ir tik nopietnas, ka opozīcija kopumā mēnešiem ilgi ne uh, apmeklē parlamenta sēdes, un ja tagad to ir izdarījis, tad tikai sporādiski, lai nezaudētu mandātu. Un ka šī partija aicina uz nemieriem, kā var politiska partija aicināt uz sociālajiem nemieriem, ja valdībai ir, valstī ir valdība, kas nav vienpusīga, bet kas pārstāv no dažādiem politiskiem grupējumiem, kas ir cīnījušies viens pret otru, bet Albānijas interesēs ir uh, sadevušies rokās, lai virzītu uz priekšu Eiropas integrāciju, kas, kā jau jūs teicāt, ir visus devums, arī tos devums, kas uh, vēlēšana rezultātu eh, eh, dēļ ir nokļuvuši opozīcijā. Es esmu cieši eh, sekojis līdz Albānijas attīstībai kopš 1991. gada, un es varu piekrist jūsu sacītam par Odiru, un pēdējās vēlēšanas ir tiešām bijušas visveiksmīgākās, kādas Albānijā jebkad ir bijušas, un visi vēlēšana komitejas locekļi piekrīt vēlēšana norisē, un ja pēc tam retrospektīvi vēl ir sūdzības, tad, tad tās ir jāiesniedz tur, kur tās būtu jāiesniedz arī pareizi. Es nesaprotu, ja opozīcija, ja tai ir pamatot eh, tas eh, sūdzības, tās neiesniedz konstitucionāli tiesai un vēlēšana komitejai. Ne jau parlaments eh, drīkstētu pieņemt lēmums par to, vai vēlēšana urnas tiek atvērts vai nē nesaprot tiešām. Vai Rāmas kungam nav nekādu pamatotu pārmetumu, un tad viņš tikai personisku ambīciju dēļ izvirz šādas sūdzības? Nu, tad to vajadzētu arī skaidri pateikt. Es negribu nevienu otru pusi vainot, es tikai runāju par faktiem, un es aicinātu visus kolēģis arī šos faktus e, šādi vērtēt. Tas nav vienpusīgi, tie ir fakti, kurus mēs varam redzēt, pārbaudīt diendienā Un es zinu no savām dialogu ar Albānijas iedzīvotājiem, ka viņi nevēlas šīs diskusijas eh, eh, noturēt uz ielas, bet tās, tā vēlas eh, darboties spējgvaldību un vēl divu jautājumu. Um, ehm, ir izskanējis pārmetums, ka valdība nedarot neko pret uh, cilvēku tirdzniecību tieši, kas skar sievietes, un uh, or, uh, cilvēku orgānu tirdzniecību kā ar to un kā ar likumdošanu attiecībā uz sieviešu vienlīdzību. Paldies. Paldies. Trīs minūtes Vaigo kungam. Paldies, priekšsādātāji! Tā es arī sveicu šeit Albānijas ārlietu ministru un gribētu jūs apsveikt ar panākumiem pēdējo gadu laikā un novēlēt jūs valstī, ka jūs arī sasniegsiet cerēto mērķi, prot dalībvalsts status Eiropas Savienībā. Politiskā krīze Albānijā ir nopietna, bet tā nav vienīgā šāda veida krīze. Mēs redzam to pašu arī citās eh, pārējais valstīs, kurā valdība rīkojas citādi nekā tajā laikā, kad viņi vēl bija opozīcijā, un arī otrādi. Tas, eh, protams, nenāk par labu parlamentāriem darbam, parlamenta reputācijai un demokrātijai kopumā. Šajā parlamentā mēs nevaram nostāties vienā vai otrā pusē. Nesam šeit, lai izspriestu, kam ir taisnība, kam nav. Jūs e, izteicāties par savas valsts reģionālo nozīmi. Albānija var dot lielu ieguldījumu ar savu politiku. Jūsu kaimiņos ir daudz jautājumu, kas vēl būtu jārisina. Mm, un apsveicam visus centienus šajā virzienā, kas ir vērsti. Ļaujiet man vēl sacīt, ka es kā liberāļu grupas pārstāvis uzskatu, ka minoritāšu tiesības ir jāievēro. Visu minoritāšu arī to, kuriem ir cita seksuālā orientācija un arī uh, sieviešu tiesības. Paldies! Paldies Vaiglkungam! Tagad Libes komitejas referente. Uz, uh... Fajonas kundze. Paldies, priekšsēžkungs. Paldies arī ārlietu ministram Mētas kungam par informāciju par to, cik tālu Albānija ir pavirzīsies Eiropas integrācijas ceļā. Mums ar jums jau ir bijušas vairākas sarunas arī par vīzu liberalizācijas tēmu. Un es gribētu jūs apsveikt ar Albānijas paveikto lielisko progresu. Mums ir arī e, tātad Eiropas komisijas vērtējums, kas bija ļoti pozitīvs, mm, kaut gan paliek arī daži vēl neatrisināti jautājumi, un jums vēl paliek arī mm, darbs darāms. Tagad es gribētu jums jautāt par personām, kas atgriežas Albānijā. 60-65 personas gadā eh, atgriežas Albāņā ik gadus, un šīs personas ir jā um, integrē atkal Albānijas sabiedrībā. Kā jūs to gatavojaties darīt? Arī paliek vēl daudz darāmā cīņā pret eh, korupciju un organizēto noziedzību, Par to jūs jau šo to sacījāt, kādas mērķis jūs vēlatos šajā ziņā sasniegt, bet man interesētu arī vēl tas, vai varētu būt iespējams vēl pirms jūlija sasniegt konkrēts rezultāts, lai nākamā ekspertu misija uz Albāniju saņemtu pamatu vērtēt Albānijas gatavību vīzu liberalizācijai. Es vēlētos, lai Albānija pēc iespējas drīzāk tiktu iekļaut vīzu liberalizācijas schēmā, bet eh, laikam jau bumba tomēr joprojām ir jūsu laukuma pusē. Mēs varam tikai apliecināt, ka darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai šo procesu pātrinātu, bet eh, Protams, ka mums ir e, nepieciešami arī jūsu pilna līdzdalība, lai šo procesu virzītu pēc iespējas ātrāk un pabeigtu pēc iespējas ātrāk. E, tātad šī gada rudenī vai beigās. Nu, tad tā. Tagad e, otrs jautājuma rauns. Tagad Raučeka kungs, sociālās grupas pārstāvs, parlamentu viceprezidents un referents Fraulāņa. Paldies! Ministra kungs, man ir vairāki jautājumi un daži komentāri arī. Gribētu jūs arī sveikt un sveikt jūsu valsti saistībā ar tiem panākumiem, kas ir sasniegti pēdējo, pēdējo gadu laikā, ne tikai pēdējo mēnešu laikā, kas attiecas uz politiskajām reformām, ekonomikas reformām un, protams, arī vīzu liberalizācijas režīmu. Jūs pieminējāt, ka Um, šeit tiek runāts par visām politiskajām partijām. Te es gribu jums piekrist, un patiesībā tā ir tā ideja, ko mēģinu jau ilgus gadus uh, pasniegt saviem Albānijas kolēģiem. Tātad vienalga, vai tiek runāts par opozīciju vai par koalīciju, ir tomēr jāatcerās par integrācijas procesu un vīzu liberalizācijas procesu, un tas attiecas uz visiem lielākajiem politiskiem spēkiem jebkurā valstī. Es vēl aizvien nedomāju, ka parlamentāras demokrātijas sistēmā uh, bloķēt kaut kādus lēmumus un boikotēt parlamentu nav tā pareizā lieta. Parlaments ir politiskās sistēmas sirds, tas ir centrs, un, protams, ka um, vēlēšanās notiek visādi, bet pēc vēlēšanām visām, visiem politiskiem spēkiem vajadzētu vienoties darbā sanākt kopā un mēģināt īstenot politiku, kā arī panākt izmaiņas. Nu, tie bija mani komentāri. Tagad pāriešu pie jautājumiem. Jautājums ir saistīts ar jūsu ekonomisko situāciju. Jūs patiešām esat pēdējo dažu gadu laikā panākuši taustām progresu. Jāsaka, ekonomikas pieaugums pat pagājušajā 2009. gadā ir visai iespaidīgs, tajā pašā laikā visa Eiropa, izņemot Poliju un jūsu valsti, um, bija tādā norieta situācijā. Un arī Eiropas Savienības statistika norāda, ka jūsu IKP ir aptuveni 20% no Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem. Tas nozīmē, ka jums nepieciešams spēcīgs, bet ilgspējīgi ekonomiskā ekonomikas izaugsme. Ja mēs paralūkojamies uz makroekonomikas situāciju, tad jūsu valstī ir tirzniecības deficīts, arī pagājušajā gadā, ja es pareizi atceros, tad uh, valsts finansējumā šis deficīts bija aptuveni 7%. Un šajā situācijā jūs esat norādījuši, ka jūs neparakstīsiet nekādus um, vienošanās ar Startautisko valūtas fondu. Jā, šobrīd jums šī nauda nav nepieciešama, bet vai jūs to varat apgalvot, vai tā ir, vai tā ir gudra uh, politika, ko izvēlēties? Vai jūs zinat, kas notiks pēc diviem, trim gadiem, jo īpaši, ja mēs runājam Grieķijas kontekstā, kā arī runājot par kopējo situā ekonomisko situāciju Eiropā, vai tā bija laba izvēle tā apgalvot? Uh, Un, ja jūs vēlaties panākt ilgspējīgu ekonomisko izaugsmi, tad jums nepieciešams parūpēties arī par īpašumtiesībām un šo jomu. Jums ir nepieciešams attīstīt nekustamā īpašuma tirgu, zemes tirgu. Šajā jomā ir nepieciešama gan uh, stabilitāte, gan arī caurskatāmība, lai panāktu um, ārzemju investoru iesaistīšanos, un tas pats attiecas arī uz turismu un uz citām jomām. Bet investoriem ir nepieciešama stabila un caurskatāma vide. Tādēļ mans jautājums ir sekojošs. Kādi ir jūsu plāni šajā jomā? Paldies! Paldies Raučika kungam. Tagad dosim vārdu ministram atbildēt. Ja jūs varētu iekļauties desmit minūtēs, lūdzu. Paldies! Jā, sākšu, sākumā atbildēšu uz mana sena drauga jautājumu. Gribētu jums visiem arī gan apgalvot, ka opozīcijai nav nekādu pārliecinošu pamatotu argumentu saistībā ar pēdējo vēlēšanu ticamību vai nav pamato, pamatojumi tās apšaubīt. Un šeit um, Uh, jebkurā gadījumā, jebkurā brīdī varat uzaicināt gan mūs, gan arī opozīcijas līderus. Un vienīgā, vienīgie argumenti, kas ir līdz šim izvirdi, izvirzīti, tikai vēlreiz apliecina, ka šīs uh, vēlēšanas bija uzticamas. Tika prezentēts tikai viens dokuments kādā ciematā, kur sociālistu uh, pārstāvi no rīta jau devās prom no vēlēšana vietas, un uh, to neņēma vērā um, vēlēšanu komiteja, neskatoties uz demokrātiskās partijas prasību. Un, ja šis rezultāts būtu ņemts vērā no centrālā vēlēšana biroja puses, kā arī vēlēšanu komitejas, tādā gadījumā demokrāta partijai būtu par vienu uh, balsi vairāk un tas būtu vairākums pats par sevi. Bet tā kā šis dokuments no uh, visām attiecīgajām iestādēm tika noraidīts, jo tas neatbilda visiem standartiem, tas tikai pierāda, ka šī sistēma darbojās. Otrakārt, ja viņi vēlas veikt profesionālu izmeklēšanu attiecībā uz visā, visiem gadījumiem, tad valdība no savas puses ir gatava finansiāli palīdzēt prokurora birojam to darīt lai varētu prokurora birojas, kas ir pilnīgi neatkarīgi iestādi no valdības mūsu gadījumā, lai varētu izveidot īpašu darba grupu, kas sastāvētu no prokuroriem, un viņa vienīgais uzdevums būtu iz, izmeklēt visus gadījumus, kurus sociālistu partija varētu viņiem um, tātad iesniegt. Un lai tas tiktu izdarīts cik ātri vien iespējams. Vēlreiz gribētu jums garantēt, ka patiešām esam jau šodien gatavi, varam to darīt arī rītdien, esam gatavi sākt uh, sastādīt šo izmeklēšanas parlamentāro komiteju, kurā sociālistu partijai būs vairākuma pārstāvniecība, kā viņi vēlējās, viņi būs arī priekšsēdētāja krēslā, arī to viņi izteica šādu vēlmi, un viņi var izmeklēt pilnīgi visas jautājumas, visas lietas, kas attiec uz vēlēšanu uh, um, tātad rezultātu pārskatīšanu, nu, šeit mēs esam gatavi respektēt jebkādu lēmumu, ko pieņems Konstitucionālā tiesa vai Venēcijas komisija. Tātad pēc tam, kad tiks iesniegts šāds pieprasījums no sociālistu puses, tiks pieņemts lēmums un jebkādu lēmumu, ko šīs institūcijas pieņems, to mēs esam gatavi respektēt. Es nezinu, ko vēl mēs varam darīt. Opozī opozīcijai, protams, ka ir uh, tiesības vadīt parlamentārās komitejas, uh, Un pirmām kārtām mums būs iespēja sasaistīt uh, integrāciju Eiropas Savienībā un um, e parlamentam, uh, Eiropas parlamentam būs liela loma mūsu parlamenta darba kārtībā un tajā pašā laikā viņi varēs griezties pie attiecīgas iestādes um, ar jebkādām problēmām, kas ir saistīts ar Eiropas Savienības integrāciju. About the trafficking. Uh... Kas attiecas uz cilvēku tirzniecību, šeit īpaši tik pieminētas sievietes, te es gribētu teikt, ka mēs ne tikai piemērojam un strādājam, lai īstenot šo stratēģiju, bet Albānijas valdība ir arī pieņēmusi lēmumu finansiālā veidā ar budžeta palīdzību atbalstīt tās um, nevalstiskās organizācijas, kas jau gadiem ilgi strādā pie cilvēktirzniecības upuru re, uh, rehabilitācijas, tātad pie izmitināšana, uh, attiecībā uz izmitināšanas jautājumiem, uz uh, palīdzību gan sievietēm, gan bērniem, un šajā jomā esam patiešām um, snieguši savu ieguldījumu. Kas attiecas uz minoritātēm, tad mūsu reģionā uh, jebkura no nācijām vienā valstī ir um, minoritāte un otrā ir um, vairākumā. Tādēļ jāsaka, ka visām valstīm, visām valdībām ir nepieciešams izmantot tādus pašus standartus attiecībā uz minoritātēm, un tie ir Eiropas Savienības standarti. Arī Albānijas valdība ir patiešām uh, apņēmusies respektēt minoritā, minoritāšu tiesības Albānijā un vēlamies um, no visiem no visām, visās valstīs panākt tieši tādu pašu attieksmi arī pret Albāni, Albāņu minoritāti. Jāsaka, ka Albānijas uh, valdība ir lielā mērā iesaistījusies jautājumos um, par Albāņiem Kosovā, un esam veikuši arī tātad um, reālus soļus. Viens no tiem bija uh, finansējums no Albānijas valdības, tie bija 400 uh, tūkstoši eiro, uh, kas ir paredzēti infrastruktūras uzlabošanai Grašaņicas reģionā. Un tur uh, vairums tātad um, no iedzīvotājiem pieder uh, serbu minoritātei. Esam jau sazinājušies, sastrādājamies un esam pārliecināti, ka tas ir vienīgais risinājums uh, kādā veidā varam um, uzturēt mieru savā reģionā un varam uzlabot um, mūsu savstarpējās attiecības. Gribētu pateikties Taņai par to, ka viņa mums palīdzēja um, strādāt pie vīzu liberalizācijas režīma un atbildot viņas jautājumu, jāsaka, mēs uh, strādājam pie konkrētiem projektiem, gan uh, iekšlietu ministrs, gan arī sociālās jomas ministrs, viņi sastrādājas un tiek strādāts pie um, reāliem projektiem saistībā ar nodarbinātību un sociālajiem projektiem. Arī šī atpakaļ um, uzņemšanas centrs pilnībā darbojas un sastrādājamies arī ar NVO um, strādājot pie identifikācijas karšu jautājumu. Un es patiešām uzskatu, ka jau jūlijā mums, uh, mēs varēsim ziņot par konkrētiem panākumiem, par progresu attiecībā uz visiem pārējiem jautājumiem, kas vēl nav atrisināti. Un es uzskatu, ka Albānija nu jau ir izpildījusi gandrīz visus izvirzītos kritērijus. Bet mēs visi arī zinām, ka Albānija turpinās strādāt pie tām jomām, kas ir iekļauts arī šajos četros blokos, kas tika minēti. Turpināsim pie tiem strādāt arī pēc tam, kad būsim panākuši vīzu uh, liberalizācijas režīmu. Jāsaka, tas ir ilgtermiņa izaicinājums, tāpat kā cīņa pret organizēto noziedzību un arī daudzas citas jomas. Kas attiecas uz ekonomisko situāciju, manuprāt, ekonomiskā situācija ir visai stabila, tā tiek kontrolēta, un Albānija ir viena no tām retajām valstīm, kurās pagājušajā gadā bija novērojama ekonomikas izaugsme. Un, nu, tam ir savi pamatoti iemesli. Tas jau, protams, nenozīmē, ka mēs esam tāda valsts, kurai nekādu problēmu nav. bet esam uh, 97. Uh, gada finanšu krīzes, ko radīja piramīdu schēmas. Um, šajā ceļā esam um, gūši rūktu mācību, ka nepieciešams panākt ekonomikas stabilitāti, un jāsaka arī mūsu banku sistēma ir patiešām stabila, un tāda tā paliks arī nākotnē. Mēs uzskatām, ka mums noteikti ir nepieciešams uzlabot datus vairākās citās jomās, radītājs tātad, un pie tā arī tiešām strādājam. Viens no valdības ieviestajiem pasākumiem ir iesaldēt uh, daļu no izdevumiem, lai varētu kontrolēt pilnīgi visu. Un, manuprāt, tas patiesībā nerada nekādas uh, problēmas saistībā ar valsts makroekonomisko stabilitāti. Ne tikai tagad, bet arī ilgtermiņā. Un tas, manuprāt, ir arī tas svarīgākais, spēcīgākais signāls attiecībā uz mūsu ekonomiku. Uh, mēs gaidām ārzemju investorus, kas patiešām ieguldīs finansējumu, un tas pavisam drīz arī notiks. Uh, mūsu valstī tiks investēts uh, lielos projektos gan enerģētikā, gan turismā, gan infrastruktūrā un tā tālāk. Tas ir tādēļ, ka Albānija kļūst arī par stratēģiskā ziņā par svarīgāku partneri, tas ir pateicoties mūsu labajām attiecībām ar kaimiņu valstīm un pateicoties tam, ka tiek uzlabota infrastruktūra um, sadarbībā ar uh, kaimiņu valstīm. Paldies! Paldies! Tālīkums lūdzu. Iednieki. Gospod minister, danes je 8. Paldies, priekšsēžkungs. Ministra kungs, šodien ir 28. aprīls. Tātad tieši gads kopš Albī, Albānija ir iesniegusi pieteikumu iestāšanai Eiropas, iestājai Eiropas saimnībā un kopā ar pāriem kolēģiem es gribētu jūs sveikt ar panākto progresu ne tikai pēdējā gada laikā, bet pēdējo 20 gadu laikā. Neaizmirsīsim, ka Albānijas, Albānijā komunisma mantojums ir bijis vissmagākais eh, skatot reģionu kopumā, un jums eh, bija jāveic tiešām tāls ceļš. Nerunāšu par vīzu liberalizāciju, par to jau citi runāja. Mēs visi vēlētos, lai vīzu prasība eh, Albāņiem pēc iespējas drīzāk tiktu atcelt. Uh, Mūsu kolēģi Tāņa Faliona arī par to runāja plašāk, un daudzi no mums viņai pilnīgi piekrītam un atbalstam viņas centienus. Man interesētu, kā jūs vērtējat reģionālo sadarbību, jūs jau mazliet par to izteicāties. Manuprāt, Balkānam būtu, Balkāniem būtu nozīmīgi eh, virzīties uz priekšējā ziņā. Kāds būtu jūsu vērtējums par šiem procesiem īpaši, kas attiecas uz Brdo konferenci? Kas notika pēc Horvātijas premjeres un Slovenijas premjerā iniciatīvas? Kā jūs vērtējat gatavošanos konferencei, kas notiek uh, Spānijas prezidentūras aizgādībā. Kā jūs vērtējat tālākās sadarbības iespējas? Jūs arī pieminējāt sadarbību ar Serbiju. Kādas uh, konkrēts iniciatīvas no jūsu puses jūs varētu pieminēt, kas ir vērsts uz šo attiecību padziļināšanu? Vēl viens jautājums, kas nav saistīts tieši ar šo jautājumu bloku. Kā jūs vērtējat attiecības starp Edi Rama un Saliberiša, vai vispār pastāv tieša komunikācija starp viņiem? Cik viņi personīgi pēdējo gadu, sešu mēnešu laikā vispār runājuši viens ar otru? Paldies Tālera kungam. Svensens, trīs minūtes lūdzu. Tack så mycket, herr ordförande. Liels paldies, priekšsādātāji. Gribētu pateikties arī ministra kungam Pirms 40 gadiem, 1970. gadā, es viesojos jūsu valstī un jāsaka, ka Tirānas uh, ielās valdīja patiešām draudīga noskaņa. Satiku arī vairākus rietumnieku uh, studentus, kas, at, kuri izkliedza augļus atbalstam Staļinam, uh, um, Mao un tā tālāk. Jāsaka, tajā, tajos laikos tā bija visai pierasta aina. Tādēļ jāsaka šobrīd, ka valstī nepieciešams laiks, lai piemērotos um, pēc komunisma sistēmām. Gribētu sveikt jūs valsts ar to, ka esat panākuši patiešām daudz, bet tajā pašā laikā gribētu teikt, ka ir patiešām iespaidīgi, ka Albānijai izdevās noturēt vēlēšanas, um, ievēroja tik ļoti augstus tehniskos standartus. Ministra kungs, es tikai gribētu teikt, ka es personīgi uh, gaidu to brīdi, kad Albānija būs Eiropas Savienības dalībvalsts, bet gribētu atsaukties arī uz to, ko teica Paka kundze iepriekš. Mēs uzskatām, ka patiešām daudz kas ir vēl jāizdara no Albānijas valdības un iestāžu puses, lai apturētu cilvēku tirzniecību, kas vēl aizvien ir ļoti smaga problēma Albānijā. Paldies! Paldies Svensson kungam un debašu noslēgumā došu vārdu vēl vienai kolēģei, Kopas kundzei. Paldies, eh, premjerministra kungs! premjerministra vietniekungs un ārlietu ministra kungs. Mēs ar saviem kolēģiem gribētu jūs šeit sveikt un atzinīgi vērtēt to progresu, ko Albānija guvusi. Un tos centienus, ko izdarījuši Albānijas iedzīvotāji pēdējo desmit gadu laikā, šis šī stagnantā situācija parlamentā ir kaut kas tāds, par ko nobažījušies esam visi. Risinājums jārod pēc iespējas ātrāk, jo tas fakts, ka parlaments nevar šobrīd darboties, rada milzīgu demokrātisku deficītu, un tas būs milzīgs klūpa, klūpamies akmens Albānijai. Es gribētu runāt par reģionālo sadarbību. Reģionālā sadarbība, manuprāt, ir pats atslēgi jautājums. Mēs visi zināt, cik daudz Albāni ir sasnieguši šai jomā tostarp, piemēram, sadarbojoties ar Serbiju, bet es gribētu runāt vairāk par ārlietu ministru tikšanos, kas notika Presbes reģionā, kad tika runāts par vides problēmām, ar ko šis reģions sastopas. Toreiz tikās uh, bijušās Dienasāvijas republikas Maķedonijas, Grieķijas un Albānijas premjerministri, vidas aizsardzības ministri. Uh, tiek runāts par to, ka Albānija vēlas izveidot, ja, celt jaunu kodola reaktoru 100 km no Grieķijas un Albānijas robežas. Satraukumu rada ies, tas, kā, kāda būs drošības situācija šajā reaktorā, kas notiks ar kodola atkritumiem, un arī mums tas šķiet svarīgi. Un es gribētu vaicāt, kāds ir jūsu premjerministra vietniekungs viedoklis par šo jautājumu. Paldies, Kopas kundzei, saka priekšsādātājs un trīs minūtes e, tālāk nākamajam runātājam predskungam. Paldies, priekšsādātāji! Nerunāšu pārāk ilgi, man ir divi jautājumi, ko gribēju uzdot. Metas kungam Mēs runājam par uh, lustrācijas likumu un jāsaka, ar to šobrīd pastāv problēmas. Es gribētu zināt, kā gan šis likums varētu satuvināt opozīciju un parlamentu vairākumu. Un otrs jautājums, ko gribēju uzdot, ir kavēšanās, kas saistīts ar integrāciju, kas ir atbildīgs par to, ka Albija, Albānija šeit atpaliek, vai tā ir kāda konkrēta politiskā partija, ja varbūt tomēr tā ir visu politiskā elite, ko vajadzētu šeit saukt pie atbildības. Paldies predskungam, saka priekšādātājs. Nu, un tagad došu vārdu Mets kungam atbildēt uz šiem jautājumiem vēlreiz. runājot par mūsu attiecībām ar reģiona valstīm. it īpaši ar Serbiju. Gribu teikt, ka nesen parakstījām vienošanos par cīņu pret organizētu noziedzību, parakstījām to ar Serbiju, un grasamies pavisam drīz parakstīt arī atpakaļ uzņemšanas līgumu ar, ar šo valsti. Ir arī daudz citi atpakaļ divpusēji līgumi, par kuriem esam, ko esam likuši priekšā Serbijai, un kā jau iepriekš uzsvēra Arbā, Albānija ir atcēlusi vienpusīgi, turklāt to darījusi vīzu režīmu serbiem, tā ka viņi var ierasties Albānijā bez vīzu, bez vīzas, un grasamies to pa, un, un gaidam sagaidīt līdzīgu soli arī no Serbijas valdības. Runājot par Bordo konferenci un Sarajevas konferenci, gribu teikt, ka šāda iniciatīva ir slavējama. To pārņēmām no Slovā, Slovenijas un Horvātijas, kas bija ļoti labs piemērs mūsuprāt par to, kā valstīm reģionā jāsadarbojas, lai tiktu pārība kādu veidu iepriekšējām vēsturiskām problēmām un vienlaicīgi, lai satuvinātu visas fronts. Mēs zinām, kādas bija problēmas Bordo, un mēs ceram darīt visu to labāko, visi ir pil apņēmības pilni. Rīkoties atbilstīgi, nu tā tad Visiem ir jāpiedalās šādā dialogā, jāveido visu reģionu valstu konferences, tādā veidā nosūtot tādu pozitīvu ziņu pārējiem, un vēlamies, protams, saņemt arī no Eiropas Savienības tādu pozitīvu vēstu mūsu reģionam. Tik pirms mēneša mums izdevies organizēt ļoti veiksmīgu tikšanos, ministru tikšanos Tirānā. Tikās Dienvidaustruma Eiropas iekšlietu ministri. Un šīs tikšanās mērķis arī bija um, tuvināt visus šos cilvēkus, un tur bija klāt gan Kosovas, gan Servijas iekšlietu ministru. Gribu vēlreiz uzsvērt, ka mums tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un vēlamies lai, lai visi var iebraukt valstī, neskatoties uz to, kur, kas kur un kā ir reģistrēts. Mums ir jā, jāakceptē vienam otru, neskatoties uz domstarpībām. Mums jāsaprot, ka viens vai otrs puses atstumtība tikai aizkavēs mūsu eh, integrāciju Eiropas Savienībā. Par vidi runājot, domāju, ka šis jautājums kļūst mums ar viens svarīgāks, jo vēlamies nodrošināt ilgspējīgu attīstību, vēlamies tuvināties Eiropas Savienībai. Un neskatoties uz ļoti dažādajām idejām, par to, kāda varētu būt nākotnes svarīgākie projekti. Katrs no šiem projektiem, protams, tiks izvērtēts un tiks katram projektam veikt arī vidas, teikt, veikts arī vidas ietekmes novērtējums, jo mēs vēlamies darīt visu atbilstīgāk kārtā un, protams, vēlamies atavs, attīstīt gan turismu, gan. Un, lai to darītu, protams, jānodrošina laba aizsargāta vide, tapiskā vide šajās valstīs, tādā veidā, kas atbilst Eiropas Savienības valstu standartiem, un vidi līdz ar to centīsimies aizsargāt no tādiem projektiem, kas varētu teskādēt un kas neatbilstu vidas aizsardzības standartiem. Runājot par kavēšanās Eiropas Savienības integrācijas procesā. Nu, es, vai, to, vai par to atbildīja kāda konkrēta eh, partija. Nu, nē, es negribu meklēt šeit to vainīgo, to ienaidnieku, bet taisnība tas, ko teica Svensson kungs pirms pārdesmit gadiem. Albānija bija tāda kā Eiropas Ziemeņkoreja, tā bija visizolētākā valsts Eiropā. Un šobrīd, lūk, pēc diviem desmitiem gadu mēs jau esam NATO dalībvalsts, mēs esam tādā attīstī, attiecību posmā ar Eiropas Savienību, kas arī ir ļoti pozitīvs, ka mēs esam pārliecināti, ka Albanija kļūs par Eiropas Savienības dalībvalsti. Nu, un, protams, šādas iestājas laiks, datums būs atkarīgs no tā, kā mums izdosies mājās pašiem organizēt savas reformas, un tas, protams, būs atkarīgs arī no, no tiem centiem, ko Eiropas Savienība centīsies izdarīt un veiks attiecībā uz iespējamo tālāko paplašināšanos. Lai kāds arī nebūtu, domāju, ka ir pienācis laiks saprast, ka šai procesā ieguldījums jādod ikvienam. Un to valdība arī cenšas panākt. Un es tiešām ceru, ka to vēlēsies arī opozīcijas partija. Jo, jāsaka, sociālistu partija pagātnē ir ļoti daudz devusi Eiropas Savienības integrāciju īstenojot. Jautājums par to, vai demokrātiskās un sociālistu partijas vadītāji ir tikušies viens ar otru, es gribētu atbildēt jā. Ir bijušas ļoti daudzas tikšanās, ļoti daudz gadījumu, kad viņi tikušies gan iepriekš, gan, eh, un tas ir novedis, piemēram, pie vienošanās par vēlēšanu likumu, pie zināmām korekcijām konstitūcijā. Un, protams, būtu ļoti labi redzēt, ka šī sadarbība valsts interesu aizsardzības vārdā turpinās. Runājot par cilvēku kontrabandu, gribētu teikt, ka jā, tā ir bijusi būtiska problēma, bet tā tomēr arvien mazinās, jo Albānijas valdība ir izrādījusi stingru atņemšanos cīnīties par to, un esam izveidojuši labu sadarbību ar kaimiņu valstīm, un Albānija nav vairs eh, cilvēku kontrabandas tranzīta valsts. Bet, protams, ka mums reģionā jāturpina sadarbība, lai apkarītu, apkarotu šo ārkārtīgi apkaunojošo parādību, un tāpēc esam uzņēmušies iniciatīvu organizēt pavisam drīz reģionālu konferenci, kur runāsim par to, kā uzlabot cīņu pret cilvēku kontrabandu, cilvēku tirdzniecību. Nu, ceru, ka neesmu aizmirsis atbildēt uz nevienu no jūsu uzdotajiem jautājumiem. Un paldies par uzmanību. Paldies, saka priekšsādētājs, paldies ministra kungam. Tā bija ļoti interesanta viedokļu apmaiņa. Ļoti liederīga viedokļu apmaiņa. Mēs labāk tagad saprotam šo pozitīvo virzību valstī, arī labāk saprotam problēmas, ar ko jūs valsts sastopas. Un varēsim tagad daudz labāk izprast arī šo kopējo Eiropas Savienības integrācijas procesu, uz ko liekat tik liels cerības zinām, ko no mums gaidāt. Tātad grasamies turpināt jums dot savu atbalstu un ceram, ka pavisam drīz ar jums varēsim tikties atkal. Ceram, ka Albānija drīzumā arvien vairāk pietuvināsies Eiropas Savienībai. Pārtraukums sanāksmēs 10.30, kad sāksim balsošanu.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 Godātie kolēģi, priekšādātājs saka, lūdzu visus apsēsties, lai varam sākt balsošanu. Priekšādātājs turpina. Vēlreiz gribu jūs lūgt ieņemt vietas, lai varam sākt balsošanu. Un es gribētu lūgt visus ievietot savus balsošanas kartas balsošanas iekārtās lai varam pārbaudīt, eh, vai tās darbojas. Tātad kontrolbalsojums. Nu, nospiediet jebkuru no podziņām, kas tur ir, tā esam tātad tad pārbaudi, kontrolbalsojumu. 34 ir klāt. Šķiet, ka 34 deputāti šobrīd zālē. Tā vismaz izskatās šeit pēc dat uz datoru manā acu priekšā. Bet šķiet, ka viens otrs kolēģis neklausa mani un nespiež podziņu tā kā tas nepieciešams. Lūdzu, kolēģi, lūdzu, veiksim šo kontrolu balsojumu. Ievietojiet lūdzu savu balsošanas karti attiecīgi atbilstīgajā balsošanas iekārtā un nospiediet kādu no balsošanas pogām. Pilnīgi vienalga, kur. Nu, tā tad. 32 kopā. 45 ir klāt. Un kontrola balsojums. Un neuzrāda visus šos 45 cilvēkus. Bet, nu, jebkurā gadījumā sākam tagad balsošanu par tiesību aktu. Uh, par cilvēktiesībā sargātiem. Pirmais punkts, 27. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs noraidīts. Otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. 28. referenta grozījums par, pret, atturs pieņemts. Mutiskais grozījums atkrīt, pārējiem pie 29. Par? Pret? Noraidīts. 30. Par? Pret? Nevaram īsti ir, šķiet nevaram saprast, pāriesim pie elektroniskā balsojuma, tātad elektronisku balsojumu par 30. grozījumu. Tātad nobalsojuši, visi esam nobalsojuši, jā, 36 par, 12 pret, 3 atturējās. 31 par, pret, pieņemts, 33 par, pret, pieņemts. Tālāk, 34 par, pret, pieņemts Pieņemts. Ja vēlaties pārbaudīt elektroniski, labi, sākam balsot elektroniski par 304. grozījumu. Jā, tātad 49,50 nobalsojuši, jā, beidzam balsot. 34 par 18 pret pieņemts. Tālāk 35. par pret, šķiet noraidīts. Vēlties pārbaudīt elektroniski 35. Labi, sākam balsot, kolēģi. Beidzam balsot. 22 par 34 pret. Noraidīts. Trešais kompromiss. Par. Pret. Pieņemts. Pārējiem. Pie 41. par. Pret. Noraidīts. 42. par. Pret. Noraidīts. 43 par, pret, noraidīts. 44. par, pret, noraidīts. 4. kompromiss par, pret, pieņemts. Pārējiem 50. grozījumu par, pret, pieņemts. 51. par, pret, noraidīts. 52. atkrīt, nē, neatkrīt, 52. par, pret, pieņemts. 53. referenta grozījums Ja vēlaties pārbaudīt elektroniski 52. labi, sākam balsot elektroniski par 52. Tātad 57 balso, 25 par, 30 pret. Noraidīts. Tālāk 53. Par. Pret. Pieņemts. 54. par, pret, pieņemts. 55. par, pret, pieņemts. 56. par, nē, 56. atkrīt, atvainojot, jo, neno, jo nenobalsojam par 43. par 43. neapstiprinājām. Pārējiem pie 57. par, pret pieņemts. Piektais kompromiss par pret pieņemts. Pāriem pie sastā kompromisa par pret pieņemts. 68. grozījums par pret pieņemts pieņemts, 67. par pret pieņemts, 68. par pret pieņemts, 7. kompromis grozījums par pret pieņemts, 8. kompromis grozījums par pret pieņemts.

pret, pieņemts, 78. par, pret, pieņemts, 79. par, pret, pieņemts, 80. divās daļās, pirmā daļa par, pret, pieņemts, otrā daļa par, pret, noraidīts,

pret pieņemts. 87. atkrīt. 91. par pret pieņemts. 92. par pret pieņemts. 93. par pret pieņemts. 94. ar mutisko grozījumu par pret pieņemts. 95. par pret pieņemts. 96. referenta par pret pieņemts. 97. atkrīt. Pārējiem pie mutiskā grozījumu, referenta grozījumu par pret pret, pieņemts, 98. par, pret, noraidīts, 99. par, pret, pieņemts, 100. par, pret, noraidīts. Jaunais kompromis grozījums par, pret, pieņemts. Pāriem pie 102 par, otro 102 par, pret, pieņemts, 103 par, pret, pieņemts, 104 par, pret, pieņemts, 105 par, pret, pieņemts, 106. par, pret, pieņemts. 9. kompromisa grozījums par, pret, pieņemts. Pāriem pie 112. par, pret, pieņemts. 113. par, pret, pieņemts. 114. par, pret, pieņemts, 115. par, pret, noraidīts, 116. par, pret, pieņemts, 117. par, pret, pieņemts, Tālāk pieejam pie apsvērumiem. A apsvērums, septītais grozījums par, pret, pieņemts, astotais par, pret, pieņemts, devītais par, pret, noraidīts. Pirmais kompromiss grozījums par, pret, pieņemts, pārējiem pie 20. par, pret,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 pret pieņemts. 18. par pret pieņemts. Otrais kompromisa grozījums par pret pieņemts. Pārējiem pie 23. par pret pieņemts. 24. par pret Referents vēlas izteikties? Tātad attiecībā uz 24. grozījumu. Jā, priekšsādātāji, gribēju izteikt mutisku grozījumu. Apspriedos ar kolēģiem par to. Gribu papildināt šeit vārdus pārliecīgu nodok, uh, sodu atcelšanu šai tekstā kopumā. Tātad pārliecīgu soda naudu atcelšanu, uzlikšanu. Tātad mutiskais grozījums pārējiem pie uh, šādā veidā formulēta grozījuma 24. grozījumā par pret pieņemts 25. par pret noraidīts, 28 par, pret, pieņemts. Par nosaukumu pirmais, tas ir lingvistiski rakstur grozījums, par to nebalsosim, otrais par, pret, noraidīts, trešais uz ievilkumiem ar mutisko grozījumu par, pret, pieņemts. Ceturtais grozījums par pret pieņemts. Piektais grozījums ar mutisko grozījumu par pret pieņemts. Sastais grozījums par pret pieņemts. Elektroniski balsosim par visu ziņojumu kopumā. Sākam balsot. 64 klāt, 63 balsoja, beidzam balsot. Jā, tātad 63 balsoja, 59 par, 1 pret, 3 atturējās. Pateicamies referentai un ap, esam apstiprinājuši šo ziņojumu ar ļoti būtisku vairākumu. Passiamo ora al voto del Labi, tādā gadījumā pārējām pie nākamā ziņojuma, kas ir Vidusjūras Savienība. Tas ir nedaudz sarežģītāks, tādēļ cerams, ka izdosies mums iziet tam cauri. Tomēr jāsaka, šeit ir ļoti daudz kompromisa grozījumu, kas tika iesniegti, un es ieteiktu vienkārši celt rokas, lai nesarežģītu visu procedūru. Pirmais punkts, 77. par, kas pret, noraidīts. 78. kas par? Pret. Pieņemts. 79. divās daļās. Pirmā daļa, kas par? Pret. Pieņemts. Otrā daļa, kas par? Pret. Pieņemts. Kompromisa grozījums 5. Kas par? Pret. Pieņemts. 81. kas par? Pret. Noraidīts. Kompromisa grozījums 1. kas par? Pret. Pieņemts. Pārējiem pie 4. kompromisa grozījuma. Kas par? Pret. Pieņemts. 90. grozījums. Kas par? Pret Es teiktu, ka noraidīts. 91. grozījums? Nē. Tas tomēr atkrīt. Otrais kompromiss grozījums, kas par? Pret. Pieņemts. Trešais kompromiss grozījums, kas par? Pret. Pieņemts. Pārējiem pie simtā grozījuma. Nē, tomēr tas atkrīt jo pieņēmām 4. kompromisa grozījumu. Pārim pie 102. kas par? Pret? Nēsmu īsti sapratis. Šķiet, ka uh, elektroniski balsosim par 102. grozījumu. Sākam balsošanu. Uh, beidzam balsošanu. 31 par, 33 pret noraidīts. 103. Nē. 104. grozījums. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 105. Kas par? Pret? Noraidīts. 106. grozījums uh, ar mutisko. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 107. nē. 108. grozījums. Tas tātad saskan ar 5. kompromisu. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 109. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 28. kompromiss. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 110. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 111. Tas atkrīt, jo tika pieņemts 28. kompromis grozījums, 112. grozījums. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 113. ir atsaukts, 114. no referenta. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 115. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 116. Kas par? kas pret, pieņemts. 117. kas par, kas pret, noraidīts. 118. kas par, pret, pieņemts. 119. kas par, pret, pieņemts. 120. kas par, pret, pieņemts. 121. kas par, pret Kas pret? Noraidīts. 122. no referenta. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 123. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 124. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 125. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 126. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 127. Kas par? Pret? Noraidīts. Sastais kompromiss grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Pārējam pie tātad jāsaskan 129. Kas par? Pret? Noraidīts. Simt trīsdesmitais atkrīt. Divdesmit septītais kompromis grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 132. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 133. Kas par? Pret? Noraidīts. 134. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 135. Kas par? Kas pret? Noraidīts. Tātad valodas maini 136. to nemainam. 137. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 138. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 139. no referenta. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Simta četrdesmitais. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 141. Kas par? Uh, pārbaudīsim elektroniski 141. Sākam balsošanu. 66 balsis nodotas, 64 balsotāji, beidzam balsošanu. 14 par, 46 pret, tas nozīmē, ka noraidīts. 141. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 142 un 143. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 144. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 145. ir atsaukts. 146. divās daļās. Par pirmo daļu. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Kas pret? Pieņemts. izskan uh, lūgums par otro daļu 146. balsot elektroniski. Sākam balsošanu. Beidzam balsošanu. 28 par, 32 pret, 2 atturās, tas nozīmē, ka noraidīts. 25. kompromisa grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 148. ir atsaukts. Balsojam par 149. un 150. Kas par? Kas pret? Noraidīts. Mutiskais grozījums AO1. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 150.

Noraidīts. Astotais kompromiss grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 107. kompromiss grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 9. Gro kompromiss grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 10. kompromiss grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 100. Um, 64. noraidīts, 165. kas par, kas pret, pieņemts, 168. kas par, kas pret, noraidīts, 169. atkrīt, 170. kas par, kas pret, pieņemts, 171. kas par, kas pret, Pieņemts. 172. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 173. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 174. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 175. Atkrīt. Tas pats arī 176, 177 un pārējām pie kompromisa 11. grozījuma. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 12. kompromisa grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 13. grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 191. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 193. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 14. kompromisa grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Pāram pie 203. grozījuma. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 18. kompromisa grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 16. grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. 15. grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. 213. kas par, kas pret, noraidīts. 214. kas par, kas pret, pieņemts. 17. kompromis grozījums, kas par, pret, pieņemts Pieņemts. Pārējām pie 223. grozījuma. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 224. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 225. divās daļās. Pirmā daļa. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Otrā daļa, kas par, kas pret. Tātad otrā daļa, balsosim elektroniski par otro daļu 225. Sākam balsot. Beidzam balsošanu. 31 balss par, 35 pret, tas nozīmē, ka noraidīts. 226. ar mutu, mutisko grozījumu. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 19. kompromisa grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Pārējām pie 11. grozījuma. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 24. kompromisa grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 20. kompromisa grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Labi, ejam tālāk. 21. grozījums. Kas par? Kas pret? Noraidīts, es teiktu. 22. grozījums. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 23. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 24. Tātad 24. grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 25. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 26. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 27. Kas par? Nē, tomēr tas atkrīt, jo pieņēmām 24. Pāriem pie 26. kompromisa grozījuma, kas par? Kas pret? Pieņemts. 21. kompromisa grozījums, kas par? Kas pret? Pieņemts. 38. grozījums, kas par? Pret? Noraidīts. 39. ar mutisko grozījumu, kas par? Pret. Pieņemts. 40. kas par? Pret. Noraidīts. 41. kas par? Kas pret? Noraidīts. 42. kas par? Pret. Pieņemts. 43. kas par? Kas pret? Pieņemts. 44. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 45. Kas par? Pret? Pieņemts. Nu, man teica, ka ne visi uh, tomēr ir nobalsojuši, tādēļ pārbaudīsim par 45. Sākam balsošanu. Beidzam balsošanu. 42 par, 19 pret. Tas nozīmē, ka pieņemts. 46. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 47. Kas par? Kas pret? īsti nebija iespējams saprast. Tātad 47. pārbaudīsim varbūt tomēr elektroniski. Sākam balsošanu par 47. grozījumu. Beidzam balsošanu. Nu, izskatās, ka ir diezgan acīm redzami, gan elektroniski 56 par, 6 pret, tiešām ar lielu pārsvaru. 48. kas par, kas pret, pieņemts. 49. kas par, kas pret, pieņemts. 50. kas par, pret, noraidīts. 51. kas par, pret, pieņemts. 52. atsaugs, 53. kas par, pret, Noraidīts. 54. Kas par? Pret. Noraidīts. 55. Kas par? Pret. Noraidīts. 22. kompromis grozījums. Kas par? Pret. Pieņemts. 60. grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 61. Kas par? Pret. Pieņemts. 23. kompromisa grozījums. Kas par? kas pret, pieņemts. 66. kas par, kas pret, pieņemts. 67. Eh, kas par, pret, noraidīts. 68. kas par, kas pret, pieņemts. 69. kas par, pret, noraidīts. Tātad 71. kas par, Nē, tomēr 71. šķiet atkrīt. 74. grozījums, kas par, pret, noraidīts. 75. Tātad 75. grozījums, kas par, kas pret. Nu, tomēr pārbaudīsim elektroniski par 75. sākam balsošanu. Beidzam balsošanu. 53 par, 11 pret pieņemts. 74. Nē, tomēr nē. 76. grozījums. Balsojam, kas par? Kas pret? Pieņemts. Pirmais grozījums, kas par? Pret. Pieņemts. Otrais grozījums, kas par? Kas pret? pieņemts, trešais grozījums ir atsaukts, pārējām pie ceturtā, kas par, kas pret, pieņemts, piektais grozījums no referenta, kas par, kas pret, pieņemts. Labi, tagad mums ir vairāki balsojumi no INTA komitejas. Pirmie tā tad jau ir nosakti, un tas nozīmē, ka varam pāriet ar pie septītā grozījuma. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Astotais. Kas par? Pret. Pieņemts. Desmitais. Kas par? Pret. Pieņemts. Divpadsmitais. Kas par? Pret. Pieņemts. Vai, kā, vai jūs gribat izteikties? Lūdzu, jums vārds. Flotri kundze. Jā, es ieteiktu balsot par 13. punktu no Intas atzinuma, kas ir Disanezes kundzes atzinums. Tas ir par lauksaimniecību. Jā, protams, 11. kompromisa grozījums attiec arī uz lauksaimniecības jautājumiem, bet, manuprāt, šeit tomēr ir tādas lietas, kas nesaskan, tādēļ varbūt mēs varētu balsot par 13. punktu. Vai referents var tam piekrist, jo tā priekšsēdētājs? Jā, Mēs domājām, ka tas bija nosakts, bet varbūt patiešām ir dažas tādas lietas, kuras uh, netika pieņemtas vienbalsīgi, par to mēs jau iepriekš runājam. Es uh, atbalstu to, ka balsojam par 13. punktu. Tātad 13. kas par? Pieņem, uh, kas pret? Pieņemts. 15. kas par? Pret? Pieņemts. Labi, tagad pārējām pie itre atz, uh, atzinuma par pirmo, kas par, kas pret, noraidīts, itre divi, kas par, kas pret, pieņemts, itre deviņi, kas par, kas pret, pieņemts, itre desmit, kas par, kas pret, pieņemts, itre trīspadsmit, kas par, pret, pieņemts, itre četrpadsmit, kas par, pret pieņemts. Pārbaudīsim itra 13. Labi. Viss jau, protams, ir iespējams. Sākam balsošanu elektroniski par IT 13. Beidzam balsošanu. Beidzam balsošanu. 37 par, 26 pret, tas nozīmē, ka pieņemts. Itri 14, kas par? Pret. Pieņemts. Itri 15, kas par? Kas pret? Pieņemts. Itri 16, kas par? Kas pret? Pieņemts. Labi, balsosim elektroniski. Gala balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsošanu. Tātad 58 balsis par, 6 pret, un tas nozīmē, ka Atzinums ir pieņems un apsveicam referentu. Tagad esam beiguši balsošanu. Lūdzu, paņemiet savas balsošanas kartiņas un atgriezīsimies pulksten 11.30 uzklausīt komisāru. Broka kungs grib izteikties. Priekstēžu kungs. Arī šajā ziņojumā mēs atkal paredzējām būtisku finansējumu paaugstināšanu nākamo finanšu perspektīvu ietvaros. To jau mēs eh, vairāk kārt esam darījuši, un ja mēs tā turpināsimies, laikam to katrā ziņā ierakstīsim. Eh, būtu gan jāpārdomā par to, ko mēs sakam ja attiecībā uz visām finanšu perspektīvām mēs šitādas lietas sakam, tad mums varbūt jāroda formulējums, kas būtu nopietņamāks. E, Jā, labi, paldies, Broka kungs. Labi, tā tad atgriežamies 11.30 uz, uz, uz viedokļu apmaiņu.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 Colleghi, se gentilmente prendete posto, possiamo. Dargie kolēģi, aicinu ieņemt vietas. Tad mēs varēsim turpināt darbu. Tagad mums būs ļoti interesants darba kārtības punkts - doma apmaiņa, viedokļa apmaiņa ar mūsu draugu. Un tā sakot, kolēģi paplašināšanas komisāru Štefānu Fili, kurš visam nesen viesojās Dienvidu Kaukāzā un īs pēc tam arī Ukrainā. Esam ļoti priecīgi, ka Filis kungs ir vienmēr gatavs tikties ar mums, ar mūsu komiteju, ar parlamentu un pastāstīt mums par atziņām no šīm vizītēm īpaši jau, kas attiecas uz uh, konkrētiem jautājumiem šo valstu attīstībā. Tātad, protams, Ukrainas nesenās parlamentu vēlēšanas un to, kā tas ietekmē Eiropas Savienības attiecības ar šīm valstīm. Mūsu komiteja, protams, ļoti rūpīgi seko notikumiem sārunu process par jauno nolīgumu ar Ukrainu un sārunu sākšana ar Kaukāzu valstīm. Šo pēcpusdienu Eiropas komisija mūs informēs par sarunu mandātu attīstību vis, eh, attiecībā uz sarunu mandātu. Un tagad kolēģis aicināšu pievērst uzmanību politiskai situācijai šajās valstīs, īpaši attiecībā uz Kirilov kunga pašiniciatīvas ziņojumu par šo jautājumu, ko mēs nesen pieņemām. Tagad es negribētu atņemt komisāru kungam runāšanas laiku, bet dot viņam vārdu lūdzu komisāru kungs. Paldies, priekšsēžu kungs. Paldies eh, arī, ka uzsverāt, ka šis nav ad hoc pasākums, izlaids pasākums, bet patiesībā eh, tas pamatojas uz vienošanos mūsu starpā, kas bija ļoti saulēcīgi par ļoti aktīvo eh, komisijas un Eiropas parlamenta sadarbību. Priekšsēžkungs, godātie deputāti, miļie draugi, Man ir prieks un gods eh, padalīties ar jums savos iespaidos par neseniem ceļojumiem uz trim Dienvidu Kaukāzu valstīm un Ukrainu, kas viss bija šomēnes. Sākšu ar Dienvidu Kaukāzu. Eh, ļoti vēlējos ar jums padalīties savas domās par šo, pēc tam, ka arī jūs paši pieņēmāt ziņojumu par Dienvidu Kaukāzu, kā jau arī uh, uh, kas jau te tik pieminēts referents, bija Kirilov kungs. Un es domāju, ka mūsu domas arī varētu būt diezgan tuvas savstarpēji. Es uh, savā apmeklējuma laikā dzirdēju skaidru, skaļu vēstījumu uh, Eiropai, Ru Gruzijā, Azerbaidžāna, Armēnijā. Prezidenti, parlamentārieši, pilsoniskā savienības prāstāv, visi apstiprināja, ka viņi vēlas uh, ciešākas, dziļākas un eh, plašākas attiecības ar Eiropas Savienību. Mans vēstījums eh, sarunu partneriem Jerevānā, Tbilisī un Bakū bija tāds, ka arī Eiropas Savienība ir gatava uh, eh, ieslēgt, tā sakot, nākamo ātrumu un stiprināt mūsu sadarbību konkrēti tās jomās, kurās uh, tā var dot reālu Uh, ieguvumu uh, Dienvidkaukāz un Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Ar austrumu partnerību, kas uzsākt pagājušā gadā Prāgā, uh, es ticu, ka mēs varam arī konkrēts rezultāts drīz panākt. Pirmkārt, mēs uzlab vēlamies uzlabot savus līgumus saistības ar saviem um, Dienvidkaukās partneriem. Ar Ukrainu, eh, par ko es runāšu vēlāk, mēs jau esam uzsākuši, jau eh, vairākus gadus esam runājuši par eh, asociācijas nolīgumu un ir arī ar Moldovas republiku 2010. gada sākumā sākts, uzsākts attiecīgs sarunu process un tas turpinās. Šodien es varu teikt, ka ar Dienvidkaukās valstīm ārlietu eh, padomē 10. mājā eh, mēs apspriedīsim asociācijas līgumus ar Dienvidu Kaukāzes valstīm, un tas gatavos eh, tātad tālākos procesu sojas, kas ļaus mums integrācijas procesu virzīt uz priekšu ar katru no šiem Dienvidu Kaukāzes partneriem, kas būs balstīts uz vien jau izpratni par principiem. Un, protams, ka arī Eiropas parlamenta jūs komitējiem būs e, šajā procesā svarīga loma. E, asociācijas nolīgumi ļauj Eiropas Savienībai izveidot uh, brīvās tirdzniecības zonas, kas ir arī ļoti nozīmīga iespēja Dienvidu kaut kādās valstīm kas, kā PTO eh, dalībnieki, ir eh, attiecīgos priekšnoteikums izpildījuši. Eh, es šos nolīgumus saucu par integrācijas nolīgumiem, un tie ļauj piekļūt 500 miljonu patērētāju tirgumu un tirdzniecības un investīcijas veicināt, bet es gribētu teikt arī to, ka nav runa tikai par brīvo tirdzniecību, bet par dziļu uh, sadarbību, daudz liels daļas akī e, pieņemšana, e, e, koptirgs un Eiropas politikas pārņemšana. Runājot par vīzu režīmu atvieglojumu, arī Dienvidkaukāzes valsts šeit gaida, prasa vairāk no Eiropas Savienības, viņi jūt spiedienu no saviem Eh, pilsoņiem, kas eh, saskars ar ilgstošām un sarežģītām vīzu pieprasīšanas procedūrām. Vīzu atvieglojumu un atpakaļ uzņemšanas um, nolīgums ar Grūziju jau ir uh, veiksmīgi. Uh, šis sarunas process noslēdzies ar Grūziju, līdz ar to Grūzija var gaidīt atvieglojums. Um, attiecīgi arī uh, Armēņu un Azerbaidžānu vēlētos uh, iet to pašu ceļu, e, kas atvieglot ce, uh, ceļošanas kārtību. Mūsu uh, partneri, Dienvidkaukās partneru prasības un gaidas ir ļoti augsts, bet arī mūsu Eiropas Savienības prasības pretim šīm valstīm ir attiecīgas, jo likumdošanai ir jābūt sakārtotai un administrīt administratīvām spējām ir jābūt tādām, lai uh, uh, reāli rezultāti varētu tikt sasniegti. Mans vēstījums Armēnijas, Azerbaidžāns un Gruzijas līderiem bija un vienmēr būs, ka atbildība eh, par valsts iekšējiem reformu procesiem, demokrātijas stiprināšanu, tiesiskumu stiprināšanu ir skaidri un gaiši šo valstu valdību un politiķu rokās. Komisija sniegs tehnisku un finansiālu atbalstu partneriem, lai palīdzētu tiem sasniegt e, šos mērķus. E, un e, mums ir jauna institūcija stiprināšanas programma, kas nesen ir uzsākt, ko mēs veidojam kopīgi ar mūsu austrumu partneriem. Godātie deputāti! attīstība uh, partneru valstīs arī uh, spēlēs nozīmīgu lomu, kas attiecas uz reformu uh, ātrumu un dziļumu. E, tā ļaus uh, asociācijas procesu ar Eiropas Savienību padziļināt un pātrināt. Armēnijas aicināja visus politiskos līderus atbalstīt politiskas reformas, lai uzlabotu vēlēšanu procesu un pātrinātu dažu politisko uh, problēmu risināšanu, kas izriet no 2008. Gārta, gada mārta uh, Eh, prezidentu vēlēšanām, eh, tādējādi veicinot eh, nacionālo izlīgumu procesu un iekļaujot visu sabiedrību. Citos vārdos, tātad cilvēktiesību jautājums bija ļoti lielā mērā mūsu diskusiju priekšplānā. Runājot par Gruzijas iekšpolitisko situāciju un īpaši runājot par gaidāmām pašvaldību vēlēšanām mājā, man bija iespēja uzklausīt Eh, gan valdības, gan opozīcijas pārstāvju viedokļus. Abām pusēm es uzsvēru, ka ir ļoti nepieciešams pieturēties pie starptautiskiem vēlēšanu, eh, demokrātisku vēlēšanu standartiem, politiskā plurālismu standartiem, eh, un ir jābūt dzīvelīgai pilsoniskai sabiedrībai, atvērtiem medijiem, tie visi stiprina, dod būtiski ieguldījumu demokrātijas stiprināšanā. Ar citiem vārdiem sakot, mēs novērojam, ka acīm redzot demokrātijas centieni no vienas puses un tāds iekļaušanas, eh, iekļaujošs plurālisms vēl eh, eh, varbūt nav tāds, kāds tas varētu būt Azerbaidžānā. Politiskie līderi visi pauda vēlmi paplašināt politisko dialogu ehm, arī ārpus enerģētikas jomas. Mēs uzskatām, ka tieši šīs sadarbības mūsu dzinējs spēks galvenais ir enerģija, tā tas ir, bet tomēr mēs uh, eh, apmainamies arī viedokļiem par to, kā modernizēt Azerbaidžānu kopumā, kā diversificēt tautsēmniecību, un šajā kontekstā arī es aicināju uh, pastiprināt demokratizācijas centienus un izcelt, cik svarīgi ir uh, respektēt cilvēktiesības un pamattiesības. Uh, gan ar prezidentu un ārlietu ministru mēs diskutējām par interesantu ideju, proti īpašu partnerību eh, eh, ar Azerbaidžānu. Godāti deputāti, apmeklējot eh, Dimit Kaukāzu es visur redzēju, ka ir spriedze e, reģionā e, un arī ir bijuši, protams, šies, šīs bruņotās sadursmes, kas ir ietekmējuši cilvēku dzīves. Man bija iespēja runāt ar bēgļiem valsts Grūzijas iekšienē un arī Azerbaidžānā. Es uzzināju arī e, cik uh, uh, sarežģīts darbs ir Eiropas Savienības novērošanas misijai Gruzijā, kuras centrālā mītne ir ār, ārpus Tbilisī. Un es ceru, ka šī iespēja man uh, palīdzēs saprast uh, labāk izaicinājums, ar kuriem saskars Dienvidu Kaukāzu iedzīvotāju konflikti, ir vajājuši Dienvidu Kaukāzu jau pārāk ilgi. Un Eh, tādēļ es savā sanāksmēs eh, uzsvēru, ka Eiropas Savienības mērķis eh, vai vīzija šim reģionam ir stabils, drošs un um, labklājīgs Dienvidkaukās. Armēnijas un Turcijas izlīguma process ir ļoti nozīmīgs. Es atzīmēju pagājušās nedēļas jauno attīstību. Es priecos, ka Armēnija vēl šo procesu turpinātu. Kas attiec uz Kalnu Karabahu, Eiropas Savienība. Uh, Eh, turpinā, eh, pas, pastiprināt savus pūliņus eh, mieru uzturēšanā. Kas attiec uz Grūziju, skaidrs, ka um, Ženēvas sarunās, kurās visi partneri sēž pie viena galda, ir jāturpinās un tiem jānoved pie konkrētiem rezultātiem. Grūzijas stratēģija ir vērsta uz sadarbību un to arī ar sanību atbalsta. Tagad pievērsīšos Ukrainai. Es apmeklēju Kievu pagājušajā nedēļā. Eh, man bija daudz nozīmīgas un konstruktīvas sanāksmes ar prezidentu, ārlietu ministru, eh, premjeru, eh, opozīcijas pārstāvjiem, pilsoniskās savienības pārstāvjiem un uh, augstais pārstāvis jau bija viesojies kopā ar mani uh, eh, prezidentu Janukoviču inaugurācijas pasākumā fe, uh, eh, februārī, kā arī eh, Janukovičs martā viesojās Briselē. Uh, es ļoti vēlējos arī ar augstākās rātes, rādas E, priekšsēdi tikties, un arī Boris Tarasjuk, kas vada e, Eiropas integrācijas komiteju un kas ir e, līdzpriekšsēdis Eiropas Savienības un Eiropas parlamenta starp parlamenta sadarbības komiteja vizīte bija tiešām ļoti labā laikā, jo tā sakrīt ar valdības gatavošanos vai reformas uh, programmas gatavošanu, kas tiks pabeigt līdz jūlijai. Un tika paziņots arī nolīgums par, uh, ar Krieviju par gāzi un Melnās uh, jūras flotes uh, tālāk pastāvēšanu Sevastopolē. Es uzsvēru, ka uh, um, Ukrainā ir jāturpina savi centieni. Uh, vairākās jomās, tajā skaitā politiskā reforma, makrofinanciālas stabilitātes jomā, tirzniecība, eh, vide, mobilitāte, enerģētika. Sarakstu izstrādājam kopā ar vairākiem eh, kopienas dienestiem, eh, un tas guva ieguldījums arī no pagaišās ārlietu padomas sanāksmes. Un, uh, Jums priekšsēžkungs vēl sat, e, arī nosūtīt šo mūsu dokumentu. Es domāju, ka tas ir svarīgi, ka tas ir jūsu rīcībā. E, tātad šie divi prasību e, saraksti reformas, kuras mēs gaidām no Ukrainas un Eiropas Savienības atbalsta pasākumu saraksts. kas ir būtisks, eh, eh, lai eh, varētu izvērtēt, vai valdība ne tikai vārdos, bet patiešām pilda reformas, īstenu reformas. Un šī tabula palīdzēs mums, priekšsēžkungs, virzīt valdības reformu programmu, uzturēt tā dinamiku un uh, noenkurot uh, Ukrainu, Ukrainas Eiropas integrācijas procesu. Uh, vēlāk varētu sekot arī asociācijas nolīgums un uh, asociācijas darba kārtība. Uh, tam arī tiks gatavots ceļš. Uh, šī tabula tātad dod um, politiski, tas ir tāds kāds politiskās vadības instruments, bet tas nav aizstājējis uh, asociācijas nolīgumam. Uh, tas nebūtu jāskata kā kaut kas, uh, kas ir asociācijas nolīguma vietā. Uh, nē. Uh, tas ir mūsu abu pušu darba rīks, lai uh, nodrošinātu, ka reforma procesa Ukrainā no vienas puses un ES darba kārtība no otras puses ir saskanīgi procesi nevis tikai pirmajā uh, fāzē, bet vēl jo vairāk implementācijas laikā. Runājot par asociācijas nolīgumu, tika pausts spēcīga uh, vēlme eh, šo nolīgumu jau 2010. gadā parakstīt. Līdz šim mēs reiķinājāmies ar 2011. gadu, un prezidents Barozu un prezidents Janukovičs eh, arī par to runāja 1. martā. Es paskaidroju, ka ir jāpastiprina centieni īpaši uh, brīvās tirdzniecības jomā, kas ir plaša no Ukrainas puses, bet arī mēs esam apņēmis pilnu sarunas uh, novest līdz nobeigumam pēc iespējas drīzāk. Runājot par vīz režīmu. Es paskaidroju, ka e, komisija strādā pie ceļkārtas izveids, bet arī no Ukrainas puses ir vajadzīgs papildus e, darbs. No mūsu puses sākotnējas diskusijas e, Eiropas Savienības valstu ārlietu ministru līmenī ir uh, uzsāktas, bet darbam jāturpinās un būs rudenī arī nākamais ES Ukrainas samits, kurā, kā mēs atgriezīsimies pie šim jautājumiem, mēs arī pasvītrot, cik svarīgs ir uh, E, iekļaujošs Eiropas integrācijas process, e, tajā iekļaujot tātad visus politiskos spēkus un pilsonisko sabiedrību. Opozīcijas līderi apstiprināja savu apņēmību atbalstīt tādas reformas, kas ir vērstas uz Eiropas integrāciju. Un bija svarīgi dzirdēt, ka ne tikai Boris Taras Juks to apliecināja, bet arī uh, bijusī premjerministra Timošenko kundze. Es reformu um, šī matriks vai tabulas uh, uh, eksemplārs nodeva arī opozīcijas līderu vadītājiem un pasvītroja, ka ir jāsadarbojas cieši ar parlamentu, uh, implementējot uh, reformu darbu kārtību. Uh, es tik informēts par jauno gāzes nolīgumu ar Krieviju un uh, nomas līguma eh, darbības termiņu pagarinājumu attiecībā uz Krievijas Melnās jūras flotu Krims pussalā. Tie, kas eh, sekoja eh, parlamentārās debats Ukrainā vakardien, apzinās, ka šie ļoti kontroversiāli jautājumi valsts iekšienē ir ļoti spēcīga pretestība šim nolīgumam Ukrainā. No valdības puses saprotu, ka gāzes nolīguma tātad es runāju e, par pagājušā gada janvāra gāzes nolīgumu, e, tās bija e, ļoti absolūti nepieciešams no nodrošināt Ukrainas ekonomisko stabilitāti. Tagad jaun nolīgums, jauns nolīgums atļaus Ukrainai pieņemt budžetu 2010. gadam un atsākt sarunas ar Startautisko valūtu fondu par um, par aizdevumiem Ukrainai. Uh, bet eh, opozīcija uzskata, ka šis nolīgums par Melnos jūras bāzēm ir eh, suverenitātes eh, zaudēšana. Es uzskatu, ka šie jautājumi ir Ukrainas iekšējās lietas, un to es arī uzsvēru Kievā, ka mēs tos Eiropas Savienība esam par piegāžu drošību. Saprotam, ka tas ļoti svarīgi, otrkārt esam par e, prognozējumību un caurskatāmību, un treškārt par to, ka gāzes tranzīta sistēma ir jāmodernizē. Tātad es sacīju, ka šie jautājumi ir uh, Ukrainas uh, izlemšanā, uh, un uh, visiem jautājumiem ir jānorisinās uz konstitucionālajiem pamatiem. Eh, galvenās atziņas no manas apmeklējuma Kievā. Pirmkārt, jaunā valdība vēl tikai nesen ir nākusi pie varas. Eh, jaunie vadītāji ir eh, apstiprinājuši, ka tie vēlas enerģiski turpināt Eiropas integrācijas un reformu procesu. Un mēs par to vairāk varēsim uh, spriest tad, kad jūnijā valdība savu reformu programmu publicēs. Reformu uh, Eh, darba kārtība, reforma tabula, reforma matriks eh, ļaus mums eh, precīzāk vērtēt, kuras reforma solījumi, kur reforma solījumi tiek ehm, izpildīt reāli un kuri nē. Tā būs viena no manām tuvāko divu mēnešu prioritātēm. Eiropas savienībai ir jābūt gatavai uh, atbalstīt Ukrainu tad, kad tā tiešām arī veic reformas. Kā jau sacīju, eh, pieminētais saraksts dod piemērs, eh, kuri eh, Ukrainas puses soļi būtu vērtējami pozitīvi no mūsu puses, un tie ietver ekonomisks, finansiāls pasākums, kā arī atvieglojums pārvietošanās, cilvēku pārvietošanās jomā un Ukrainas ekonomisko integrāciju ar Eiropas Savienību. Treškārt, ir svarīgi, ka mēs strādājam ne tikai ar valdību, bet arī citiem svarīgiem spēlētājiem, tā skaitā Ukrainas parlamentu, Ukrainas opozīcijas, eh, biznesa pārstāvjiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Tam visam ir jābūt ES integrācijas procesa sastāvdaļai. Uh, Eh, šim procesam jābūt iekļaujošam, un es jūtos pamudināts, ka opozīcija eh, ir gatava atbalstīt reformas, kas virz uz priekšu Eiropas integrācijas procesu eh, mūsu darbā Dienvidkaukāzā un Ukrainā un patiesībā visā pierobežojas uzskat, ka Eiropas parlaments un īpaši arī šī komiteja un parlamentārās sadarbības komitejām ir e, būtiska loma. Tādēļ es biju ļoti priecīgs par šo iespēju jums padalīties par saviem apmeklējumiem e, nesenajiem šodien. Un pēdējos gados ir bijusi tāda prakse, ka uh, komisija vēros uh, ar mūsu ikgad ziņojumu uh, palīdzību uh, par kaimietiecību politiku Eh, attīstību novērot. Šī gada mūsu eh, prognoziņojumi būs, eh, tajā saturēs gan uzslaut, tur, kur ir panākts progress, gan arī tiks iezīmētas jomas, kurās vēl papildus centieni vajadzīgi. Un es ar prieku atgriezīšos Eiropas parlamentā 17. maijā Tātad tikai dažas dienas pēc uh, ziņojumu publikācijas, lai uh, attīstības procesu ar jums vēlreiz apspriest. Paldies! Grācija komisāri. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs komisāram, paldies par šo izklāstu. Nu, jāsaka, tas bija ļoti interesanti ievadvārdi un ceru, ka debatas būs nemazāk interesantas. Tiešām jūs tādā analītiski izcelā veidā prezentējāt situāciju. Un pirms mēs sākam eh, debatas, došu vārdu referentam Kirilov kungam. Viņš ir eh, gatavojis ziņojums par Dienvidu Kaukāzu lūdzu. Thank you very much, Mr. Č... Lielas paldies priekšsēdētājs Kirilov kungs. Fils kungs. Pirmām kārtām gribētu izteikt jums atzinību par šīm ļoti saulēcīgām iniciatīvām un apmeklējumiem uz minētajām valstīm. Esmu referents attiecībā uz Dienvidu Kaukās valstīm, var jums, protams, pastāstīt, ka esmu jau saņēmis diezgan daudz informācijas par to, ka šie jūsu apmeklējumi ir ļoti augstu novērtēti. Tie ir parādījuši Eiropas Savienības pa palielināto interesi par šo reģionu, tie ir demonstrējuši to, kas vēlamies risināt drošības jautājumus, vēlamies iesaistīties sadarbībā. Jūs droši vien zināt, ka ļoti ilgu laika periodu mums nebija tāda spēcīga klātbūtne šajā reģionā. Un visi tie signāli, ko tagad dodam, palīdz šo politiku aktivizēt, un domāju, ka tas ir ļoti vajadzīgs. skatos uz jūsu apmeklējumu schēmu šajās trijās Dienvidkaukās valstīs un uztver to, kā tad zināmu solījumu aktīvi izstrādāt, veidot tālāk attiecības ar šīm valstīm. Tādā veidā dodot ieguldījumu šo valstu stabilizācijā, viņu demokratizācijas procesos. Un tāpat laikā palīdzot tiešām šīm attiecībām zelt un plaukt. Gribētu teikt, ka jūs droši vien esat pamanījis, ka katrai valstī ir tomēr ļoti specifiska situācija tās tam. Mēs vēlamies viņus paturēt šai kopējā blokā, bet jāsaka, tomēr attieksme jābūt mazliet atšķirīgai. Un mums, mēs vēlamies veicināt sadarbību starp šīm trijām valstīm, tā lai dot ieguldījumu reģiona miera, mierīgajā līdzās pastāvēšanā. Nu, un ceru, ka jūs man piekritīsiet, ja teikšu, ka šie divi konflikti, gan Gruzijā, starp Gruziju un Krieviju, gan kur nogadījām pārāk ilgi, un tagad līdz ar to mēs esam klāt. Un šis otrs konflikts, kur, par kuru esam pauduši bažas, bet nesam pauduši pavisam skaidru nostāju, un tā ir Kalnu Karabaha, prasa lai mēs pievērstu ļoti lielu uzmanību šiem abiem eh, konfliktiem. Šeit komitejā esam diskutējuši par to, kādā veidā mēs varētu dot ieguldījumu, kā formulēt mandātu attiecībā uz sarunu turpinājumu eh, ar šīm valstīm un to kaimiņiem, jo Lisabonas līgums, protams, vairs neļauj mums tikai vienkārši noskatīties uz to visu no malas. Uh, Mēs par ārkārtīgi svarīgu uzskatām to, ka šie divi konflikti met milzīgu ēnu par visu reģionu. Mums visiem jāsaprot, ka šajā ēnā paliek ne tikai ekonomiskie jautājumi, bet arī demokrātijas progress šajās valstīs, un ir ārkārtīgi svarīgi tos risināt. Un komisārkungs eh, noslēgumā es gribētu teikt, ka uh, vēlētos, lai jūs runājat ar Aštons kundzi, es domāju, ka arī Aštons kundzei jādodas uz turien, jādod, jādara tas diezgan drīz un jāiesaistās šajos procesos, jo domāju, ka vienkārši draudzīgām attiecībām šeit nepietiks, ir jādod vairāk atbalsta. Paldies, saka priekšādātājs Kirilov kungam. Tālāk Kovačevs. Ko, Kovačev kungs. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs. Paldies, ka devāt tik interesantu izklāstu par savu nesenu apmeklējumu uz Dienvidu Kaukāzu un Ukrainu. Uztver to kā ļoti labu zīmi efektīvai sadarbībai starp parlamento komisiju, tieši kā jūs teicāt. Un man ir jautājums, ja varbūt drīzāk tāds kā komentārs un idejas par situāciju starp Azerbaidžānu un Armēniju. Šis konflikts nu jau ilgst vairākus gadu desmitus un pavisam nesen pat Turcija izmanto šo konfliktu, lai iesaldētu tālāku pozitīvu virzību uh, sarunās starp Turciju un Armēniju, atsaucoties uz šiem vēsturiskiem notikumiem un eh, pirms notikuma, kas notika pirms vairāk kā 95 gadiem, pagājušajā gadā mēs eh, atzīmējām gada dienu kopš šo traģisko notikumu brīža. Turcija, kā mēs zinām, visi ir kandidāta valsts, un Azerbaidžana un Armenija savukārt vēlas noslēgt asociācijas nolīgumus ar Eiropas Savienību. Nu, tātad Ko tad Eiropas Savienība varētu darīt un kā tā varētu rīkoties, lai šo jautājumu risinātu tādā pozitīvā veidā? Lai nebūtu var šo kompleksu starp Armēniju, Azerbaidžānu, Armēniju un Turciju. Un vēl viens jautājums saistībā ar Ukrainu vairāk. Jā, mēs atbalstam asociācijas nolīgums slēgšanu ar šo valsti. Ukrainā, jūs pieminējat Ukrainas universitāti, kurā tiek eh, teikts, ka, lūk, Ukrainas ārlietu, komit, ār, ārlietu politika lielā mērā atbilst Eiropas Savienības ārlietu politikas nostādnēm, bet pēc šīm analīzēm mēs redzam, ka Ukraina tomēr vairāk šo politiku vērš uz Krieviju. Un pēc nesenās vizītes Ukrainā vai jūs piekrītat uh, E, tam, un kā jums šķiet, vai šie 90% e, šī, šis rādītājs tad mainīsies laika gaitā vai nē? Paldies, saka priekšādātājs. Kovačev kungam paldies. Tagad tāler kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos Mm, jūs uzteikt par jūsu aktivitāti, jo es domāju, ka Eiropas savienībai kopumā jākļūst aktīvākai šajā uh, Eiropā, Eiropas daļā, kas ir tomēr ļoti problemātiski. Mums nesen bija 12. sēde Tbilisi sad, uh, sadarbības. Uh, Eh, delegācijai, un decembrī arī mums bija tāda pacēdi uh, eh, Azerbaidžānā, un drīz arī eh, ar Armēniju būs. Mm, šīs valsts ir ļoti interesētas tuvināties Eiropas Savienībai, un mūsu sadarbība ar viņiem var dot lielu ieguldījumu reģionu stabilizācijā. Man būtu jautājums par konfliktiem reģionā, eh, proti par pēdējo lielo šādu konfliktu starp eh, Krieviju un Grūziju. Kā jūs vērtējat patreizējo eh, situāciju? Ženēvas sarunas un kā jūs prāt Eiropas komisija varētu vēl aktīvāka kļūt? E, veicinot e, to, lai sarunas e, varētu novest pie veiksmīga rezultātu. Novērotāja misija laikam ir jāuzslavē, jo tā ir vienīgais virzītājs tieši uz vietas, kas spēj šos, šīs problēmas novērot un dot pozitīvu ieguldījumu, vai jūs saredziet iespēju uh, panākt to, lai misija varētu arī darboties robežas otrā pusē. Tālāk man Dālēn kungam vārds uz divām minūtēm. Chairman. Paldies priekšsādātāji. Gribēju Fils kungam uzdot jautājumu par apmeklējumu uz Ukrainu. Ukrainai vienmēr ir iespēja doties vai nu uz austrumiem, vai rietumiem, vai mēģināt doties abos virzienos. Jaunā valdība savukārt ir pateikusi, ka tai nav vairs nekādas ambīcijas īsti tuvēties NATO, bet šeit pastāv zinām drošības dimensija, kas mums ir jāņem vērā. Un, piemēram, lēmums par Melnās jūras floti. Vai šobrīd pašreizējā vadības līmenī ir tāda sajūta, ka būs kaut kāda veida arī pretbalansēšanas uh, kāds akts un tā, lai pietuvotos Eiropas Savienībai drošības aspektos, jeb nē, jo citādi Mēs jau ļoti labi zinām, ka gan austrumu, gan rietumu uh, Ukrainas daļas ir ļoti atšķirīgas. Un vai jums ir tāds iespējas, ka Ukraina ir sašķelta arī viedoklī priekšstatā par to, kādai būtu jābūt tās nākotnē? Paldies, paldies Vandālēm kungam. Tālāk Šulca kungs uz divām minūtēm. Jā, ja, komisār Füle, Sie haben. Komisār Filas kungs, jūs diezgan īsti tikai izteicāties par patreizējo konfliktu, kas jau tā sašķeltu valsti padara vēl sašķeltāk. Militārā nolīguma pagarnāšana Krievija. Ceturtdaļa gadsimta Krievijas Melnās jūras flote ir uz Krimā Uh, izvietot, vai jūs neuzskatiet, ka Ukrainas uh, uh, iestājas perspektīva līdz ar to ilgtermiņā pats ir patiesībā zaudēta? Paldies Šulckungam, tālāk Andrikienas kundzes divām minūtēm. Paldies priekšsādātāji. Komisār kungs, pirmām kārtām gribēju teikt jums paldies par to, ka izklāst, pastāstījāt mums par saviem apmeklējumiem uz šīm četrām valstīm. Uh, kas atrodas Eiropas Savienības austrumu pierobežā. Un mans jautājums ir par Ukrainu. Gribētu dzirdēt, kāds ir jūsu vērtējums, ne tikai informācija, bet tieši jūsu vērtējums viedoklis par lēmumu, ko pieņēma Ukrainas parlaments, tātad Verhovna Rāda, pagarinot Krievijas flotas nomas līgumu Sevastopols bāzē, jūras bāzē. 25 gadus pēc 2000 līdz pat 2017. gadam, un šis nomas līguma pagarinājums tātad eh, ir ārkārtīgi ilgs. Mēs zinām, kādas cīņas tas izraisīja Ukrainas parlamentā, un mēs zinām, kas notika uz Kievs, Kievs ielās. Un mēs arī zinām, ka Krievijas duma ir arī ap, draudējusi nobloķēt eh, dažādu veidu rīcību attiecībā pret Ukrainu. Kā jums šķiet, kā tas ietekmēs Ukrainas suverenitāti? Un komisāra kungs, kā jūs domājat, kā tas iespējami varētu ietekmēt arī Ukrainas Eiroatlantiskās integrācijas perspektīvas? Paldies, saka priekšādātājs Andrikienas kundzei. Tālāk Sīveča kungs uz divām minūtēm. Liels paldies priekšādātāji! gribēju ar jums apspriest jautājumu par gāzes piegādi un nolīgumu, kas poties liekas, kas tiek slēgts. Un tas nav tāds nolīgums, saskaņā ar kuru viena valsts, piemēram, veids dažādu veidu instalīcijas un otra valsts tad pārdod dabas gāzi un par to saņem naudu. Nē, šeit tas tāds kā barter darījums. Ukraina jau 20, 20 gadu garumā saņems lētāku gāzi apmēram 4 miljardu dolāru apjomā. Tas nebūs tā, tādā naudas summas veidā, bet tā būs tāda kā atlaide sabiedrībai kopumā. Un neviens no tiem, neviens viņiem to nevarēs atņemt, tāpēc, nu, es uzskatu, ka tā ir tāda ļoti dīvaina vienošanās, tam nav nekādas saistības ar reformām šajā valstī. Un opozīcijas loma šeit, manuprāt, arī ir nozīmīga. Es redzēju pārraides no Ukrainas parlamenta vakardien. Uh, un jāsaka, esmu nobažījies par Ukrainas opozīcijas reakciju. Tam nebija nekādas saistības ar demokrātiju, un tāpēc es gribēju vaicāt, vai jums vismaz ir kāda optimistiska nots, vai esat runājis ar Janukoviču kungu, prezidentu un jauno valdības eliti. Gribēju jums vaicāt, vai nav tā, ka mēs pārāk viegli un ne, naivi neustveram šo optimistisko scenāriju, jo, ja mēs domājam, ka valdība īsteno suverēnu politiku, tad tas tā no vienas puses varētu izskatīties, bet mēs taču redzam, ka šeit ir vairāk fakti, kas eh, šāda veida rietumniecisku integrāciju padara par sarežģītu. Paldies Sivičkungam. Tālāk Jātenmākī kundzei vārds. Uz divām minūtēm. Thanks you. I also visited. Es arī apmeklēju Dienvidu Kaukāzu valstis un novēroju, ka tās ir parādījušas zināmas tādas pozitīvas iezīmes attiecībā uz integrāciju rietumu virzienā, bet man ir divas divas tādas sarežģītas domas, problēma jautājumi. Pirmais galnu Kalnu Karabaks jautājums. Vai Eiropas Savienība nevarētu kaut kādā vērā aktivizēt savu līdzdalību šī konflikta risināšanā? Šobrīd tā liela, tās lielākās valsts, piemēram, Francija, bet ne Eiropas Savienība kā tāda, kā vienots veselums. Kāpēc tā nav sākus līdzdarboties šeit un kā varētu šo situāciju mainīt? Otrs jautājums, ko gribēju pieminēt - Azerbaidžāna te jau gaidāmas parlamentārās vēlēšanas pavisam drīz. Vai būtu iespējams, ka Eiropas Savienība, nu, tādā pozitīvā veidā eh, varētu iesaistīties? Es saprotu, ka tā ir neatkarīga valsts un tas varētu būt sarežģīti, jā, bet varbūt, me, bet pastāv arī taču nevalstiskās organizācijas, kurās arī var, kuras arī var piedāvāt opozīciju. Uh, Un tās vismaz cenšas, kā es saprotu, šobrīd uh, organizēt tādas brīvākas uh, vēlēšanas, bet šis ceļš ir ārkārtīgi garš, tāpēc, domāju, varbūt Eiropas Savienība varētu kaut kādā veidā spēcināt, virzīt opozīcijas veidošanās. Vai tas vispār ir iespējams, jūsuprāt? Paldies, saka priekšsēdētājs. Un visbeidzot, pēdējais runātājs Ojulandas kundze. Man ir divi komentāri, viens jautājums. Pirmām kārtām komisāra kungs, liels paldies par šo visaptverošo izklāstu. Un mans pirmais komentārs attiecas uz šo Harkovas nolīgumu, ja vienošanos. Man arī rāda bažas, kādas sakas būs šim nolīgumam nākotnē. No vienas puses, mēs esam, mums ir pieredze ar to, ka uh, Kremlis var gan eh, ņemt, gan dot savus parakstus. Nu, respektīvi, tas, ka viņi vienojas par gāzes piegādi, tas vēl neko nenozīmē, bet tas, ka viņi izvieto savus militos spēkus Sevastopolē, to gan viņi nekad, tos gan viņi nekad neatvilks. Un gribēju jums vecāt, kāds ir jūsu viedoklis par drošības situāciju, iespējamo drošības situāciju un to, kādas sekas šādu spēku izvietošana varētu izraisīt attiecībā uz Eiropas Savienību, jo mēs labi zinām, ka Eiropas Savienībā ir robeža Melnajā jūrā. Un otrs komentārs ir par um, vīzu atcelšanu. Gribēju mudināt jūs turpināt strādāt šajā jautājumā ar attiecīgajām valstīm, it īpaši Dienvidkaukās valstīm. Es zinu pat no savas pieredzes, Jo mums Igaunijā pirms desmit gadiem vēl joprojām bija vajadzīgs vīzes, vai, lai ceļot uz vairākam Eiropas Savienības valstīm. Tas bija ļoti sarežģīti pilsoņiem, un tāpēc gribēju jums, eh, jūs mudināt eh, strādāt pie vīzu atcelšanas. Un pēdējais komentārs, kas man šit ļoti tāda interesanta joma. Jūs teicāt, ka jūs runāsiet par kosmosa, kosmos, eh, sadarbību kosmosa jomā ar Azerbaidžānu. Vai jūs nepastāstīt man mazliet cīkāk par šo domu? Paldies, saka priekšsādātājs. Nu, un vēl viens, vēl viens pats pēdējais junātājs Gajāno kungs. Paldies, priekšsādātāji! Saka Ungurjāno kungs. Jūs, protams, mazliet strauji pieskārāties arī vīzu atcelšanas iespējai ar šīm partnerības valstīm, bet, nu, klīst baumas, ka grasoties jūs nodrošināt pirmām kārtām arī bezvīzu režīmu ar Krieviju. Vai jūs varat noliegt vai apstiprināt šīs baumas? Un nonāk kārtām jūs pieminējāt arī Ukrainas un Krievijas nolīgumu. Tas, protams, ir suverēns jautājums, jā, bet tas jāsaka ir tikai monētas viena puse, jo Grieķija, Rumānija, Bulgārija ir Eiropas Savienības dalībvalstis, protams. Un tātad, ko jūs domājat, kā tas ietekmēs? Eh, šīs valstis attiecībā uz, piemēram, tieši drošības situāciju Melnajā jūrā. Paldies! Paldies, saka priekšsodātājs un Grojāno kungam. Nu, un tagad došu vārdu komisāram atkal, lai viņš noslēdz šīs debats atbildušiem jautājumiem. Mums gan līdz 12.30 darbs ir jāpabeidz. Jums jācenš atbildēt uz visiem šiem jautājumiem. <clears throat> Lūdzu. Thank you very much. Liels paldies. Paldies. Uh deputātam Kelvam arī par jautājumu un saistībā ar viņa komentāru. Es domāju, ka vajadzētu atzīmēt, ka uh, šeit mēs runājam par pēc Lisabonas notikumiem. Mēs ne tikai esam cieši sadarbojušies ar Baronesi Ashtonu un strādājuši vienā komandā. Mēs patiešām esam mēģinājuši iesaistīt savā darbā visus um, attiecīgās iestādes, attiecīgos cilvēkus un un kas attiecas uz Azerbaidžāns un Armēnijas konfliktu, ko Eiropa varētu šeit darīt, um, ar to bija saistīti vairāk jautājumu no vairākiem deputātiem. Manuprāt, šeit loģika ir visai skaidri saprotama. Uh, Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, ja mēs esam nopietni attiecībā uz to, ka mums vajadzētu spēlēt tādu globālāku lomu, un ja mēs patiešām vēlamies runāt kopējā balsī, tādā gadījumā mums nepieciešams izvēlēties aktīvāku lomu un rīkoties aktīvāk. Šeit es varu pilnībā piekrist Eštonas kundzei, ka nebūs um, nekādas globālās lomas, ja mēs sākumā nesāksim strādāt ar savām kaimiņu valstīm. Nu, jautājums par to, vai mums ir instrumenti, aktīvi, kurus aktīvi izmantot šiem mērķiem. Jāsaka, ka tādu nav. Mums patiešām ir daudz cerību, daudz mērķu. Um, uh, to ir paziņojis arī, uh, arī baronis Eštona, ka viņai nav pieejami šie instrumenti, ko aktīvi izmantot. Uh, Tādēļ patiešām būs nepieciešams laiks, pirms viņa būs tādā pozīcijā, lai šos instrumentus varētu izmantot, un pirms Eiropas Savienība varēs ieņemt šo, to, šo ietekmīgo lomu. Bet No otras puses, mēs jau tagad darām visu, kas ir mūsu spēkos, un kas attiec uz Kalnu Karabahu, tad Tur pirmais solis ir veicināt uzticību starp abām pusēm. Tur jau mēs šobrīd mēģinam, ņem, mēģinam savienot mūsu kopējo ārlietu un drošības politikas instrumentu, un šajā reģionā tas ir jūtams. Tādēļ negaidīsim šeit brīnumus, bet gaidīsim a, tādu pakāpenisku procesu, kura beigās Eiropas Savienība būs daudz ietekmīgākā un aktīvākā lomā ne tikai attiecībā uz reģionālo politiku, bet arī uz konfliktu risināšanu. Tikko runāts par šiem 90% ārpolitikas, kas um, atbilst mūsu ārpolitikai, nu tur varbūt tāda nepreci, neprecizitāte, tur tika runāts par deklarācijām, par uh, preses paziņojumiem, par, par paziņojumiem no Eiropas Savienības puses. Uh, Tur tātad tika minēts, ka 90% no tiem uh, tos bija parakstījusi arī Ukraina. Un jautājums par to, vai šīs bāzes līguma pagarināšana Sevastopolē, kāda tam būs rezultāti, nu jāsaka, to mēs redzēsim, to mēs vēl nevaram šobrīd pareģot. Vienkārši ir jāgaida un jāskatās, kas notiks. Tālera kungs, jūs jautājāt par Ženēvas sarunām. Es gribētu pilnīgi skaidri norādīt, ka mums nepieciešams ne tikai turpināt Ženēvas sarunas, bet patiesībā vajadzētu paplašināt uh, jautājumus, par ko tiek runāts. Tātad runāt ne tikai par negadījumu prevenciju. Esmu minējis, ka būtu iespējams Eiropas Savienībai uh, izveidot misiju Gruzijā, lai varētu pilnībā īstenot tās mandātu, kas patiesībā ir abās administratīvās robežas pusēs. Jāsaka, ka tas vēl nav iespējams, bet es patiešām ceru, ka šis laiks drīz pienāks. Un tikmēr, kamēr tas vēl nav pienācis, ir ļoti svarīgi sadarboties ar Krievijas pārstāvjiem tādā veidā, lai viņi izpildītu visus pienākumus, kas, kurus tie uzņēmās pēc, um, pēc tā tad um, konflikta beigām, un visas prasības līdz šim brīdim tomēr vēl nav izpildītas. Oju Bāla kungs jautāja, kāda tad īsti tam būtu ietekme attiecībā uz drošības dimensiju. Uh, Arī šeit jāsaka, ka rezultāti vēl nav zināmi, un pavisam īsā laikā pēc parakstīšanas vēl īsti nav iespējams noteikt, kādā virzienā ies notikumi. Bet esmu ieguvis tādas norādes, esmu dzirdējis, uh, ka um, tātad šāda šī jautājuma risināšana šādā veidā ļaus prezidentam konkrētāk tātad pievērsties arī Eiropas Savienības darba kārtībai. Un man arī apgalvoja, ka lēmums par šo bāzi patiesībā nebija tīri intu, intuitīvs lēmums. Uh, Tas tika balstīts uz rūpīgas analīzes rezultātiem un um, tika izmēģināti arī vairāki dažādi scenāriji saistībā ar 2017. gada um, nolīguma šī nomas līguma uh, beigu termiņu. Nu, tas ir tas, ko šobrīd var jums atklāt. Andri, Andriķienes kundze uzdeva jautājumu. Gribētu šeit teikt, ka ļoti interesanti bija uzzināt, ka izrādījās, ka Krievijas puse gribēja šeit iekļaut vairāk nekā 25 gadus nolīgumā. Bet pats interesantākais bija tas, ka tā tad tika uh, diskutēt arī par ilgāku laika termiņu kāda būs tā ietekma uz suverenitāti, nu, jau atkal jāsaka, to mēs redzēsim tikai vēlāk, bet mums vajadzētu ņemt vērā, ka šī bāze tur atrodas jau ilgus gadus. Kā kādā veidā tas ietekmēs Eiropas integrāciju? Nu, tad, kad es atrados Kievā, tad uz šo jautājumu, šo jautājumu es komentēju tā, ka integrācija tiks um, analizēta balstoties uz reformām bet ne noteikti tiks ņemts vērā tas, ka tika pagarināts nolīgums Krievijas militārajai bāzei. Atbildot deputātam Šiveca kungam, gribētu teikt, mums bija svarīgi iegūt pārliecību no Ukrainas līderu puses par vairākām lietām. Pirmkārt, ka šāda veida vienošanās nenozīmēs, ka Eiropa, uh, tas nenozīmē, ka Eiropa nekad neieviesīs Eiropas cenas attiecībā uz gāzi un uz degvielu. Un arī tas, ka šāda veida vienošanās nekādā veidā neietekmēs mūsu mērķi modernizēt tranzīta sistēmu. Un šāda veida uh, garantijas šāda veida reakciju mēs arī ieguvām, kas bija ļoti pozitīvi, to mēs arī gaidījām. Manuprāt, tas arī pilnīgi skaidri norādīja attiecībā uz optimismu, ka beigu beigās mūsu optimisms nav uh, balstīts uz vārdiem, bet gan patiesībā uz Ukrainas uh, puses darbiem. Kad es biju Ukrainā, jāsaka, šobrīd ir atzīmēts, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu savstarpēja sapratne par Ukrainas reformu paketes um, mērķiem un tās atbilstību Eiropas mērķiem. Un, manuprāt, šo mērķi mēs esam sasnieguši. Otrā, otrais brīdis, manuprāt, ir patiešām svarīgi izmantot šo tabulu, uh, un izmantot šāda veida vadlīnijas, lai konkrēti to arī izdarītu. Kā viens no diplomo, diplomātiem Kievā minēja, tad viņi zina, kā tad ir, um, tā tad runā jau visi, bet nu skatīsimies, kā būs ar darbiem, bet tas tiešām nenāk no manas puses, tas nav mans, manis teiktais. Geten Mekī uh, kundze jautāja par Kalnu Karabahu, un nu, uzšķiet, ka es uz šo jautājumu jau paspēju atbildēt. Es patiešām ceru, ka laikam ejot, mums patiešām izdosies sasniegt šādu aktīvāku un pozitīvāku lomu. Atbūt, atbildot Olanda kungam, kas attiecas uz um, Krievijas iespēju atsaukt savu parakstu. Es patiesībā paņēmu līdzi tekstu, uh, krieviski rakstīto tekstu šajā nolīgumā. Tās ir tikai divas lapuses. Un ir tikai viens paraksts. Šīs divas lapuses tā tad ir saistītas gan ar gāzes jautājumiem, gan arī ar bāzes noteikumiem. Es tādēļ patiešām nezinu, kādā veidā šos divus jautājumus var nodalīt. Tātad tas ir viens darījums, viens līgums, kurā ir iekļautas abas šīs lietas. Un tās ir sasaistītas cieši kopā. Ukrainas iestādēm, protams, bija ļoti svarīgi um, panākt šo nolīgumu es šobrīd nemēģinu nemaz aizstāvēt Ukrainas pozīciju, bet viņiem patiesībā nebija nemaz tik daudz pieejamo instrumentu. Viens no instrumentiem, kas bija izmantojams, bija tātad padarīt Krieviju ieinteresētu uh, viņu gāzes tranzīta sistēmā. Jūs jau zināsiet, ka Krievija būvē gan Nord Stream, gan arī South Stream, un pēc būtības tiek darīts viss, lai nebūtu Krievijai tādā pozīcijā, ka būtu jāizmanto obligāti Ukrainas gāzes tranzīta sistēma. Tātad Ukrainai neizdevās izmantot šo instrumentu, un patiesībā nemaz tik daudz citu iespēju viņiem nebija. Bet, nu, es tagad vienkārši jums mēģinu sniegt tādus iespējamos uh, paskaidrojums. Tā katrā ziņā nav komisijas nostāja un tā nav arī Eiropas Savienības nostāja. Es nekādā veidā nemēģinu Ukrainā aizstāvēt. Runājot par īpašo partnerību ar Azerbaidžānu. Azerbaidžāna nav PTO locekli. Patiesībā tas ir tikai Azerbaidžānas rokās pieņemt lēmumu kļūt par dalību valsti vai uh, nekļūt un kad to darīt. Nu, es patiesībā sapratu, ka tas nav gluži tuvāko, tuvākajā laikā iekļauts darba kārtībā. Un tā kā Azerbaidžāna nevarēja izrunāt šo um, un nonākt pie vienošanās ar Eiropas Savienību par sadarbību tirzniecības jomā, jāsaka, ka tas patiešām būtu būtisks instruments Eiro, arī Eiropas mērķu sasniegšanai, un arī mēs tur uh, diskutējām, notika viedokļu apmaiņa ar mūsu partneriem par šiem jautājumiem, un beig beigās mēs nonācām pie vairākiem secinājumiem. Pirmkārt, sākot sarunas, tātad, kad tiks uzsākt sarunas par iestāšanās līgumu, to mēs varam darīt, jo arī mandāts ir pietiekami elastīgs, lai varētu uzsākt šīs sarunas uh, tajā pašā laikā neuzsākot paralēlu procesu, kas saistīts ar ekonomikas integrāciju. Bet tajā pašā laikā paralēli maksimizēt pašreizējo nolīgumu tātad saistības, kas mums jau šobrīd pastāv ar Azerbaidžānu, izmantot tos pašreizējā formātā, un tur jau šobrīd ir iekļautas vairākas iespējas, uh, kādā veidā mēs varam iesaistīt Azerbaidžānu mūsu iekš, iekšpolitikā. Tas bija pirmais punkts. Otrakārt, es redzēju, ka abas puses patiesībā vēlas iet tālāk nekā runāt tikai par enerģētiku. Protams, ka enerģētiku nevajadzētu ignorēt, bet tā vietā vajadzētu vienkārši izmantot enerģētiku kā lokomotīvi, uh, Un runa, runājot ne tikai par Azerbaidžānas modernizāciju un cilvēki, kas nesen ir devušies uz Azerbaidžānu, patiesībā varēs apstiprināt, ka jā, patiešām viss mainās pilnīgi um, dienu laikā, stundu laikā. To tā tad vajadzētu izmantot kā lokomotīvi, lai varētu sākt skatīt un iegūt Eiropas Savienības atbalstu un varētu modernizēt Azerbaidžānas sabiedrību. Un šeit mēs runājam par visaptverošu politiku, visaptverošu instrumentu. Jo, ja tiek uzlabota vai ne nu ekonomika vai sociālā sistēma visā sabiedrībā, nevis vienā līmenī, otrā līmenī, vien trešajā grupā, tātad, ja tiek risināti izglītības jautājumi un citi jautājumi visā sabiedrībā, tādā gadījumā um, ir iespējams izvairīties no problēmām. Un tieši šeit Eiropas Savienība varētu palīdzēt Azerbaidžānai un izvēlēties tieši šādu ceļu. Tādēļ tam arī būtu paredzēta šāda partnerība modernizācijai, un mēs patiešām ceram, ka mums izdosies iegūt idejas, kuras uh, varētu jau sākt īstenot uh, tajā laikā, kad Barozo kungs dosies uz Azerbaidžānu. Tātad šāda vizīte tiek plānota, un tad tas būtu uh, abu prezidentu rokās, diskutēt par šiem jautājumiem un sniegt mums vadlīnijas attiecībā uz to, kāds tad būs īsti nākotnes darbs, tālākais darbs. Garjāno kungs uzdeva jautājumu saistībā ar Krieviju. Jāsaka, par šīm lietām es patiešām nezinu. Es esmu dzirdējis par visai skaidri noteiktu politiku attiecībā uz to, kas ir nepieciešams, lai panāktu vīzu režīma atvieglošanu, un, manuprāt, vislabākajā veidā uh, tas tiek atspoguļots uh, ceļu kartēs pārējās Balk uh, Rietumbalkānu valstīs. Tādēļ arī šeit mēs esam runājuši par šo roadmap approach, uh, ceļu kartes pieeju, norāžu došanu. Uh, Bet es domāju, ka to vajadzētu atstāt to cilvēku ziņā, kas ir atbildīgi par šiem jautājumiem, tie ir iekšlietu ministri. Un, protams, ka tas ir arī dalību valstu rokās, bet es nevaru iedomāties, ka šo ļoti svarīgo un tehniski prasīgo, tai pašā laikā arī politiski jutīgo jautājumu, to nevar risināt tik vienkāršā veidā Šeit vajadzētu tomēr arī politiskos apsvērums. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Liels paldies par šo ļoti visaptverošo, uh, apkopojumu, analītiskajām diskusijām. Es domāju, ka jūs patiešām iedziļinājāties šajos jautājumos un lielā mērā esat arī ievēroši laika ierobežojumus. Tādēļ liels paldies patiešām, un es domāju, ka drīz arī tiksimies atkal. Mūsu nākamā sanāksme būs 17. maijā šķiet. Un tad mēs zināsim, kas tad īsti arī notiek tālāk, kāda ir tālākā attīstība. Šobrīd gribētu pateikties visiem, kuri izteicās, un komitejas sanāksmi atsāksim pulksten trijos pēcpusdienā, pulksten 15.